Okay, dear colleagues, very warm welcome. To... Dargie kolēģi, sirsnīgi sveicu visus, dāmas un kungi. Tagad es sākšu mūsu starptautiskās tirdzniecības komitejas sanāksmi. Šeit pa labi no manis ir jauns kolēģis no Inta sekretariāta Kolivers. Es ceru, ka viņš uh, reiz iepazīstīsies, iepazīsies mūsu darbu. Mums ir ļoti noslogots darba cēliens, bet es ceru, ka viņš pie tā ir pieredzis, tad lai jums soks jūs jaunajā amatā. Haidī Autala, paldies priekšsēdētāji! Es vēlos jūs uzrunāt, pamatoties uz vēstuli, kuru es nosūtīju jums un kolēģiem piekdien, jo, kā jums ir zināms, mums darba kārtībā 10. decembra sanāksmē vēl ir balsojums paredzēts par rezolūciju par ap apmaiņu vēstuļu formatā starp Eiropas Savienību un Mārokas karalisti par 1 eh, un 4 eh, grozījumu protokolā, un es domāju, ka mums jāpieņem, jāizdara secinājumi. Pirmkārt, vai mums ir garantija no komisijas, ka preču izsekojamība var tikt panākta atbilstoši es tiesību aktiem. Un otrkārt, priekšsēdētāji, es cienu jūsu lēmumu, ka mums koordinātoru līmenī nebūtu jāskata jautājums par iespējamo konfliktu, interešu konfliktu mūsu referentē Lamona, taču es vēlos sacīt, ka man viņas atteikšanās no Eiromed uh, amata uh, liecina par to, ka bija interešu konflikts, un es domāju, ka nav pareizi mums šai parlamentā komitejā nodarboties ar šo jautājumu. Tātad aicinu jūs pieņemt lēmumu, vai mēs vispār varam balsot par šo pavadošo rezolūciju 10. decembrī. Es saprotu, ka šis jautājums vēl nav atrisināts. Paldies. Jā, par Maroko karalistu jautājumu norādīšu divām lietām. Jā, pirmkārt, priekšnoteikums balsojumam ir tāds, ka komisija izklāstīs skaidru procedūru, kā tiks stiprināta, veicināta no rietumu Sahāras nākošo preču izsekojamība. Cik man zināms, līdz šim nekā konkrēta uz galda vēl nav šai sakrā. Otrkārt, runājot par interešu konfliktu, Es sīksmalki izpētīju reglamentu attiecībā uz šo jautājumu. Ar to nodarbojas Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, viņš par to ir informēts. Tāpat ir informēts arī liberāļu grupas līderis. Šie divi cilvēki ir atbildīgi par šo jomu. Liels paldies! Līdz ar to pieņemam darba kārtību. Ja iebildumu nav, tad es aicinu pieņemt darba kārtību ar divām izmaiņām. 11. darba kārtība iekšējā tirgus jautājums. Tas būtu jāskata pēc 15. darba kārtības punkta. Tātad no 12. līdz 15. punktam norisināsies vienotās debats par Singapūru, un tā sāksies tūlīt pat pēc balsojuma. Vai ir vēl kādi citi iebildumi vai pieprasījumi pēc izmaiņām? Nē, nav. Tā tad esam darba kārtību apstiprinājuši. Protokoli, protokola projekts 5. novembra sanāksmē tiks apstiprināts, ja vien neparādās, neviens neizsaka iebildumus līdz šī sanāks beigām. Point three. Trešais darba kārtības punkts. Šī sanāksme, kā parasti, tiek pārraidīta internetā. Tātad sveicinu cilvēkus no Tallinas līdz Lisabonai, no Salonikiem <laughs> līdz pat eh, Helsinkiem. Tā tad ir pieejami tulki, lūdzu, runājiet lēni, skaidri un skaļi, lai visi var saprast, ko jūs sakāt, un tulki var jūs tulkot. Un vēlos sveikt jaunus kolēģus. Jau sveicu Olivanu Kvensu. Līdz ar to esmu noslēdzis. Trešo darba kārtības punktu pāriem pie ceturtā darba kārtības punkta. Delegācija uz eh, ECU Parīzē 21. novembrī. ECO ir svarīgs pilārs daudzpusējā tirzniecības sistēmā. Un tā ir tāda, ja varētu teikt, pārdomu grupa, kurā tiek sniegti ekonomiskie padomi un notiek apmaiņa ar zināšanām. Uh, Šāds fórums ir ļoti svarīgs protekcionisma gaisotnē kontekstā. Mēs tikāmies ar daudziem ierēdņiem no ECO, no ECO un arī tikāmies ar mūsu Eiropas Savienības vēstniekiem, dalībvalsts vēstniekiem. Mums ir arī bijusi iespēja uzklausīt uh, prognozes, ekonomiskās prognozes 2000. 18. gadā. Arī dzirdējām informāciju par ESO, ESO tirzniecības vadlīnijām. Tad vienojāmies par ciešāku sadarbību ar ESO nākotnē. Čūda arī piedalījās delegācijā un vēlas papildināt sniegto informāciju. Paldies! Es nebiju gaidījusi, ka dosiet man vārdu, bet nu, es piekrītu jums. Tā bija ļoti interesanta diena. Īpaši pārsteidzoši bija tas, ja pareizi sapratu, ka šī bija pirmā reize, ka Inta komiteja oficiāli apmeklēja ESO. Un nepārprotami tas, kas izrietēja no dažādajām sēdēm šajā ļoti noslogotajā dienā Parīzē, bija tas, ka bija cieši sasaisti starp diskusijām ESO starp viņu locekļiem un diskusijām, kas mums notiek šeit, Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā saistībā ar būtiskajiem starptautiskiem ekonomikas un tirzniecības jautājumiem. Es domāju, bija pāris lietas, kas manā skatījumā ir pieminēšanas vērtas, kaut arī tas parādās tikai kaut kur video vai internetā tas tomēr atēnos domgaitu. Pirmās diskusijas bija par eksporta kredītiem. Diskusijas par tām. Komiteja pēc dažiem mēnešiem runāsim par Eiropas Savienības ombuda rekomendācijām par eksporta kredītiem. Es domāju, diskusijās ar SO izkristalizējās ļoti skaidrs vēstījums, proti, ka Eiropas Savienības svarīgs virzītājs spēks progresīvajām vērtībām regulējumā. Šis saistības bija ļoti svarīgs, un Eiropas Savienība arī caurskatāmības virzītājs spēks. Tas arī atainojās um, atbildības uh, diskusijās un Eiropas Savienības institīvas uh, par globālo ietvaru diskusijās. Un tas veido tādu kā stimulu globālai noteikumu noteikšanai. Un mums ir jāizmanto šī iespēja, kas mums ir pavērusies. Tā mēs varam virzīt uz priekšu spēcīgākus, labākus noteikumus, lai nodrošinātu sabalansētāku tirzniecības politiku nākotne. Ir uh, vairāks joms, kur tas ir svarīgs par kredīti un uh, atbilstoši uh, uzvedību tirzniecības kontekstā. Uh, un tas saistīts ar eh, regulāro prasību no Eiropas parlamenta, ka ir jābūt Eiropas savinības līmenī atbilstošām due diligence eh, pasākumu prasībām. Un tas arī veicina mūsu sadarbību ar sevi. Mm, pāris vēl citu punktu, kas manā skatījumā ir būtiski. SEO eh, ir notikušas pārmaiņas, tāda kā atzīšana, līdzīgi kā ar Eiropas Savienībā, ka ir jāsabalansē tirzniecības politika. Tas atbilst sabiedrības mm, bažām par tirzniecības politiku. No diskusijām izrietēja tas, ka mums ir jānodrošina, ka mēs mm, nedrīkstam veidot jaunas mm, pudeles vecam vīnam, tā sakot, tātad jaunas vēžus vecajā kulītē likt. Mums ir jāpielāgo visi ietver mums ir arī bažas par to, ka tirzniecības politika ietekmē dažādos reģionus un kopienas. Un es domāju, es domāju, tas Eiropas parlamentā ir jāpārņem plašāk, jo ESO diskusijās nepārprotam parādījās nepieciešami izvairīties no tādas eh, viennozares domāšanas. Mēs parlamenta deputāti saņemām atkal to jautājumu atpakaļ, kā mēs, piemēram, sadarboties ar nodarbinātības komiteju saistībā ar tirzniecības ietekmi uz reģioniem un uz globalizāciju. Par to mums jādomā šeit, parlamenta iekšienē. Mēs pārāk daudz vēl domājam tā, katrs pa savu nozari vien, un pēdējais komentārs būtu iespējams nu, tāds kā negatīvs, taču tiešām biju vīlusies, kad piedzīvoju kādas mums bija diskusijas vienā konkrētā nozarē, kur visi šie konflikti un saspīlējumi saistībā ar globalizāciju starptautisko tirzniecību izraisījās kā dempings un negodīga konkurence, un te es runāju par tērauda nozaru, un es domāju, kā mums, kā Eiropas parlamentam, būtu jāpadomā par to, uh, kā mēs varam piedāvāt konkrētus pasākums, lai risinātu krīzi tērauda ražošanas nozarē. No diskusijām SEO nepārprotam izrietēja tas, ka starptautiskajā instrumentu kastē esošie instrumenti pat labā nav pietiekami, lai novērstu uh, cīkstētos ar to krīzi šai nozarē, ko pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši. Es domāju, mums, kā komitejai, būtu jāpadomā, kas šai ziņā ir vajadzīgs un ko tad mēs varam pieprasīt. Paldies! Lielas paldies! Protams, pēdējā sanāksme par tērauda jomu nu, nebija visprogresīvākās diskusijas, kas ir pieredzētas. Paldies, priekšsēdētāji! Anna Marija Minēra. Es domāju, šīs diskusijas ir bijusi ļoti vērtīgas. Darba kārtība bija ļoti noslogot, mums nebija iespēja katru tematu sīk smalki izpētīt. Tomēr ir svar, daži svarīgi komentāri no mans puses. Aškungs no lauksaimniecības nodars teica, ka nevar iestāties par eh, nepārvaldītu brīvo tirzniecību, bet uh, ir tas jādara mētiecīgi. Viņš iestājās par eh, proporcionāli caurskatāmību un nediskriminēšanu. Johims Pols skatījās par strīdu risināšanas mehānismu. Viņš atgādināja, ka svarīgākais faktors saistībā ar arbitrācijas tiesu ir jautājums, kāpēc mēs vēlamies nodrošināt uh, ārvalstu investoriem atsevišķu arbitrāžas režīmu. Tas apstiprināja manu viedokli, ka tas, ko mēs darām, ir patiesībā aplami. Man ir iespējas, ka SAO veic ļoti svarīgu darbu, un uh, viņu skatījums uh, varbūt par ieteikumu savot arī mums. Tur darbojas daudzas industrializētās un arī attīstības valsts. Tātad mūs interesēs ciešāk sadarboties ar SEO. Plašsaziņas līdzekļu departamenta vadītājs ierosināja, lai mums būtu vairāk uh, sanāksmu nākošā sasaukuma laikā. Labi, turpināsim sadarbību. Es domāju, februārī mūsu komiteja iespējams piedalīsies SEO parlamentārās stīklošanas pasākumā. Nav šaubu par to. Ak tā, Haidi, jā, paldies. Es būtu gribējis būt tūru, jo es augstu vērtēju šādu veidu konceptuālo darbu, kuru es savu gadu gaitā veicu, integrējot dažādos skatījumus un rodot metodoloģiju, kā īsteno šo skatījumus. Un mans jautājums Žudai un katram, kas tur bija klāt, iespējams arī jums priekšstādē, vai viņi tev kādas norādes par to, kā viņi īstenos 2030. gada darba kārtības 17 ilgspējīgas attīstības mērķus sniedzas šī darba kārtība pār dažādām nozarēm, tad uh, tiešām specifiski, kā to varētu iztenot? Atbildi. Nu, specifisku šādu atbilžu nebija, bet tas ir saistīts ar to, ko teica Džūda un Amarija ka jautājums par saskaņotu stratēģiju dažādās politikas jomās ir vissvarīgākais aspekts. Viņi nedaudz aprakstīja, ko viņi dara, un tad viņi uzdeva jautājumu, ko mēs darām Eiropas parlamentā. Un man tad bija jāsaka, jā, mums ir bijušas tādas kā ārējas struktūras, bet, nu, protams, tas ir jautājums arī mums, tas mums ir aktuāls, mums tiešām ir jādomā par to, kādas ir sekas mūsu tirzniecības politikai uz citām nozarēm. Tātad ļausim nākošajam sasaukumam atbildēt šo jautājumu, kā uzlabot sadarbību. 2019. gada februārī iespējams piedalīsimies SAO parlamentārās tīklošanas pasākumā un nepārprotāt stiprināsim sadarbību ar SAO. Then. Nākošais darba kārtības punkts numur 5. Trialogu par drošības regulējumu diskusiju. Rezultāts Hansena kungam būtu jāstāsta Fjellnera kunga vārdā. Thank you, Mr. Chair. And uh, first of all, uh, I would like uh, to excuse. Paldies priekšstādē. Vispirms Fjellner kungs vēlas uh, atvainoties, kam, uh, diemžēl, nav iespējas neparādzēt apsvērumu dēļ piedalīties šajā sanāksmē. Viņš vēlas, lai nolas viņa vārdā šo paziņu. Vēlos pateikties parlamentēji par labi izstrādāto ziņojumu, kas apstiprināja, ka GSP ir mērķis eh, izpildīt eh, nākošos mērķus. Uh, nu, tas bija paredzēts nākošajā darba kārtības punktā, un tas vienīgais, kas man nāca priekšā. Nu, lēba, saka priekšstādā, te ir runa par trialoga noslēgšanu par horizontālo cirka regulu. Un es domāju, tas bija parlamenta veiksmes stāsts. Mums izdevās mm, iesniegt daudz grozījums par TSD sadaļu novērošanu, lai tirzniecības savienība varētu sākt izmeklēšanas, fokusēties uz jutīgām precēm, īpaši saistībā ar maziem vidiem uzņēmumiem, un te arī runa par īpaši attālinātajiem reģioniem. Es domāju, šis tiesība akts tagad ir gatavs. Un, manuprāt, tas bija svarīgs, jo nav nekādi tirzniecības nolīgumi tālāk paredzēt mūsu darba kārtībā, un šī horizontālā regula tāpēc bija svarīga mums izdevās to noslēgt pateicoties Fjellnera kunga darbam atbilstoši, tā kā ir vajadzīgs. Tad ir tālāks trialogs pavisam drīz, TQ, Par kvotām jautājums ehm, Pasaules tirdzniecības organizācijai Brexita dēļ mums rīt ir gaidāms trialogs par to, un iespējams, nu neviens jau īsti nezina, varētu būt tā, ka arī šajā jautājumā panāksim noslēgumu. Tad iespējams mums būs trešais tiesību akts, kas ir noslēgts Austrijas prezidentūras laikā E, investīciju uzraudzības kontekstā. Nu, tad esam uzņēmuši ātrumu, lai noslēgtu sāktās sarunas. Un tad pēdējā lieta parlamentam ir saistīta ar dubults, e, dubult izmantojumu eksporta Eh, tiesību aktiem iespējams, ka 5. decembrī tiks pieņemts mandāts sarunu vešanai, un tad tūlīt pat sāksim sarunas ar padomi 11. decembrī. Cerams, ka mēs varēsim arī noslēgt šo tiesību aktu vēl šī sasaukuma laikā. Un tāda, es domāju, Eiropas parlaments, respektīvi INTA komiteja, būs pierādījusi to, ka Mēs strādājam efektīvi un izmantojam sniegtās iespējas. Turpinās trialogs par kultūras preču importu. Diemžēl neesmu informēts par šī trialoga notikumu noris gaitu, un referenti arī nav klāt, tad atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk. Sastar darba kārtības punkts. GSP regulas īstenošana. Hansen kungs. Yes, so thank you, sir, for the... Paldies. Tātad šim punktam man ir pareizais dokuments. Vielnekungs lūdz man nosīt šo paziņojumu. Vēlos pateikties komisijai par ļoti labi izstrādāto ziņojumu, kas pierāda, ka GSP strādā, lai sasniegt trīs galvenos mērķus - nabadzības samazināšana, attīstība un jaunatnes atbalstīšana. Uh, GSP jaunā ir ļoti laba sistēma, to var salīdzināt ar apvienoto nāciju sistēmu. Un šeit uh, referents atbalsta veiktās grozījumus. Uh, dziļākas, eh, pamatotākas eh, preferences un to sasaistīšanu ar ilgspējīgu attīstību. Šeit es uz, vēlos uzsvert pāris punktus. Uzraudzība, caurskatāmība šajā procesā var tikt vēl vairāk uzlaboti, un komisijai un ārējās darbības dienestam ir jāturpina strādāt pie koordinācijas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, dalību valstu vēstniecībām. Eiropas Savienībai ir jāizsakās vienā balsī. Daudzveidība Mēs esam mazliet nobežījušies par iespējas izslēgšanu, ka nevar apkopot uh, formālos labumu guvējus. Šo problēma varētu pastiprināties, uh, ja arvien vairāk valstu atkāptos no šīs sistēmas. Runāt par pakalpojumiem. Tirzniecība visiem šajā priešlikumā komisija paziņumā, ka pakalpojumi būtu iespējams jāiekļauj šajā sistēmā, balstoties uz uh, attiecīgo priekšlikumu. Parlaments to ir apsveicis, sagatavojot savas rezolūcijas, un tagad ir pienācis laiks to visu rūpīgāk papētīt. Ir daudz rūpīgāk jāizpēta ietekme uz vide, un iespējams mums ir nepieciešams rīcības, lai mērķi tiktu daudz spēcīgāk nostiprināt turpmākajā likumdošanā. Referents ar nepacietību gaida iesniegtos grozījumus, taču vēlas uh, atgādināt, ka šeit ir ļoti ierobežots aptvērums vidustermiņu pārskatam. Paldies, tagad došu vārdu ēnu referentiem. Moskas kundzi aizstāja Imakulāda. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Sākumā man jāatvainojas uh, eh, Alesijas Moskas uh, vārdā un arī nolasīšu viņas paziņojumu. Mēs vēlamies pateikties referentiem par paveikto darbu, īpaši ņemot vērā ciešo laika grafiku. Tāpat arī vēlos pateikties komisijai. Šis uh, ziņojums tika iesniegts ļoti novēloti, tādēļ mums nācās steigties mūsu darbā. Taču par spīti visam vēlos atbalstīt šo ziņojumu. GSP tiešām ir viens no spēcīgākiem instrumentiem, ko Eiropas Savienība var piedāvāt saistībā ar tirzniecību un ilgspējīgu attīstību. Uh, Un šeit ir būtiski, lai programmas būtu efektīvas, tādēļ šī kavēšanās tiešām ir ļoti nožēlojama. Runāt par ziņojumu saturu. Pilnībā piekrītu referentam, ka ir nepieciešams spēcināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, lai palielinātu caurskatāmību un uzlabotu uzraudzību. Tāpat arī iesniegšu pāris grozījumu priekšlikumus, jo īpaši vēlos papildināt tekstu attiecībā uz eksporta procesiem, Ir zināms, ka saņēmē valsts šāda veidā izvairās no saviem pienākumiem. Tas attiecas uz cilvēktiesību un citām jomām. Komisijai ir daudz spēcīgāk jāiesaistās ar šādām valstīm un jārunā par šīm bažām. Plašāk iesaistot pilsonisko sabiedrību, uh, Attiecīgi ziņojumā vēlos iekļaut aicinājumu komisijai ieviest formālu sūdzību iesniegšanas mehānismu. GSP pieprasa, lai komisija ņem vērā visu pieejamo informāciju, nosakot to, vai GSP saņēmušās valstis ievēro cilvēktiesību normas. Tas jo īpaši attiecas pilsoniskās sabiedrības organizācijas sniegto informāciju. ir jāizveido formāli komunikācijas kanāli šīm vajadzībām. Ja tādu nav, tad nevar garantēt to, ka Eiropas komisija pienācīgi ievēro savus pienākumus. Un noslēgumā no Pakistānas līdz Filipīnām, no Bangladešas līdz Šrilankai. Pamatiesību ievērošana izskatās, ka šajā jomā tiek piedzīvojams pagrimums, un tas nav pieņemami. Šeit mēs runājam par mūsu uzticamību ne tikai starptautiskajā laukā, bet arī starp Eiropas Savienības pilsoņiem. Dažādām vienošanām nesako reāla rīcība. GSP programmas pat radītu sociāls un vidas dempinga gadījumus, un Eiropas Savienība nevar atbalstīt šāda veida rīcību. Uh, Ar prieku gaidu turpmāko sadarbību ar referentu un pārējiem ēnu referentiem, lai pilnvērtīgi izpētītu visus šos jautājumus un sniegtu skaidru vēstījumu komisijai, jo saņēmē valsts ir mūsu visu pilsoņi. Paldies! Paldies! Un EKR uh, vārdā došu vārdu Karima kungām. Paldies priekšēdētāji, vēlos paust divus galvenos punktus, taču pirms tam vēlos pateikties Kristofam par paveikto darbu. Es zinu, ka viņš šobrīd šeit nav klāt, taču esmu pārliecināts, ka viņš dzirdēs šo vārdus. Man ir arī pāris grozījuma punkti, taču vēlos paust pāris uh, galvenos aspektus. Pirmkārt, es ļoti priecājos, ka Kristofers piemēro pieeju, ka nerunā par atsevišķām dalībvalstīm, bet runā par visu GSP, GSP plus sistēmu, kopumā, vispārīgi. Un divi galvenie aspekti, kurus vēlos pieminēt. Sākumā runāt par daudzveidību. Daudzveidošana. Es priecājos, ka Kristofers ir uzsvērs šo aspektu savā ziņojumā. Tas ir jautājums, kas ir rūpīgi jāizpēta, jo mēs nesaskatām tādus panākumus, kādus gribējām saskatīt attiecībā uz individuālu dalību valstu eksportiem. Uh, ka šeit e, eksports ir dažādojies. Viņi koncentrējas uz saviem pamata eksporta produktiem, kanāliem, bet varbūt, ka mēs varētu šeit panākt vēl ko vairāk, īpaši izveidojot e, īpaši komisijas programmas. Jo viens no aspektiem, kas šeit ir atklājies, ir tāds, ka GSP plus sistēma nodrošina dalībvalstīm īstenot eksportu uh, Mum, pie mums taču nav atgriezeniska efekta, ka pieaugt eksports no mūsu Eiropas Savienības valstīm uz šīm valstīm. Tādēļ šeit būtu nepieciešams uh, daudz rūpīgāks, intensīvāks darbs šajā kontekstā. Un noslēgumā to arī tikko pieminēja mūsu kolēģi, un tam varu piekrist, ka ir ļoti daudz uh, dažādu trūkumu, un tas ir šai sistēmai, un tas ir pretrunā tam, ko mēs cenšamies panākt ar GSP plus sistēmu. Un kā, ko tad mēs šeit varam mainīt, ko varam darīt? Mums ir jābūt daudz radošākiem. Šeit runa nav tikai tā melnbaltā kontekstā, ka mums ir GSP, nākamajā dienā mums būs GSP plus un tā tālāk. Mums ir jāmeklē dažādi risinājumi. Kristofers tos ir pieminējis, ka nepieciešama daudz mērķtiecīgāka pieeja. Uh, dažādajām preferencēm, jāaprobežojas ar konkrētiem sektoriem vai konkrētiem pārkāpumiem, varbūt, ka varētu pat atcelt eksporta certifikātus konkrētiem ekonomikas dalībniekiem. Manuprāt, tas ir labs a, pamats, lai sagatavotu efektīvu un tādu radošu veidu, kā mēs varam reāli ietekmēt a, tos, kas rada bažas mums, taču vienlaiks mēs varam tādējādi aizsargāt uh, tos cilvēkus, kas uh, iespējams ciestu no šādas rīcības. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Uh, eh, Lalondas kundze nav šeit, došu vārdu Rīsas kundzei. Jūs izteiksieties Lalondas kundzes vārdā? Nē? tātad zaļie un goja ir līdzvērtīgi, nu tad došu vārdu Haidija Hautalai. Paldies, priekšsēdētāji! GSP regula tiešām ir ļoti nozīmīgs eh, tirzniecības politikas instruments. Un mēs priecājamies eh, saņemt mūsu kolēģi Felnera kunga ziņojumu priekšlikumu, taču tas eh, diezko. Uh, padziļināti nepapildina komisijas e, īstenošanas ziņojumu. Šeit tiešām jāpanāk komisijā uzskatu maiņa par to, kā šos instrumentus var e, labāk izmantot. Un mūsu priešlikums ir e, vairāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību, taču gribētu dzirdēt, komisijas viedokli, jo šis tiešām varētu būt tāds netiešs veids, kā varētu veicināt arī demokrātisko dalību šajās valstīs, par kurām mums ir zināms, ka nevienmēr tās ir perfektas demokrātiskas valstis. Viens no galvenajiem jautājumiem ir tāds, vai mēs varam uzlabot Eiropas Savienības ietekmi paaugstināt to saņēmēju valstīs, mēs saskatām, kāds ir pozitīvais efekts īpaši ar GSP plus sistēmu. Tad tiešām palīdz uh, valstīm daudz vairāk ievērot starptautiskos pienākumus, kurš tās ir uzņēmušās. Varbūt, ka varētu, varētu paredzēt šeit pakāpeniskāku tirzniecības preferenču uh, īstenošanu, jo mums ir nepieciešama kaut kādas ietekmes iespējas, un to varētu īstenot daudz labāk šādā veidā. Mēs zinām, ka komisija tagad pēta Mjanmas un Kambodžas, Kambodžas gadījumus, bet uh, varbūt mēs šeit varētu rīkoties pakāpeniskāk. Vēl vēlos pieminēt jautājumu par ekskluzīvajām tirzniecības zonām. Mūsu grupa uzskata, ka mēs uh, Nevaram ignorēt šīs zonas, kad runājam par starptautisko konvenciju īstenošanu. Šīs uh, ekskluzīvās ražošanas uh, eh, tirniecības zonas kļūst arvien nozīmīgāks runājot par kopīgi GKP, taču tās parasti ir izslēgts no starptautiskajām konvencijām. Vai komisija būtu gatava runāt par uh, šiem jautājumiem? Un tad šis aspekts viss izņemot ieročus. Vai komisija apsvēra domu, ka šīs visas dalībvalsts, kas ir gatavas ratificēt visas starptautiskās konvencijas, uh, kādēļ mēs šeit gribētu stāties pretī šo valstu centieniem uzlabot situāciju pilnīgi visiem. Un noslēgumā, mūsuprāt, Eiropas parlamentam daudz vairāk ir jāiesaistās izmeklēšanas procesa laikā, jānosaka standarti. Attiecīgi pēdējais komentārs par Bangladešas ilgtspējības aktu. Uh, tas ir pierādījies kā instruments, kas var atbalstīt KSP um, darba konvenciju normas. Sākumā bija tādas uh, norādes, ka šis akts varētu ietekmēt arī citas valstis, vai tas tā varētu būt. Un kāda situācija ir saistībā ar Eiropas parlamentu piedāvāto apģērbu iniciatīvu, kuram ir tāda paša mērķa kā Bangladešas ilgspējības aktam? Uh, Nu jā, ar apģērbu mums ir nebeidzamais stāsts. Un tagad vārds eh, Mināras kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, izskatās, ka šodien runā tikai aizvietotājs, aizstāju arī Sančesas kundzi, un tagad nolasīšu viņas paziņojumu. Sākumā mēs atzīstam to, ka GSP uh, sniedz ieguldījumu sociālajai attīstībai, cilvēktiesībām, nodarbinot sievietes vai iztenojot labu valdības pārvaldību un ratificējot arī Starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Mēs apsveicam komisijas vidustermiņa pārskatu GSP vispārējo preferenču sistēmai un apsveicam uh, to, ka jaunā regulas rezultātā ir pieauguši eksperti, izņemot ieročiem, un tas ir ļoti būtisks solis, lai cīnītos pret nabadzību. Mēs zinām, ka koncentrējas uz dažiem saņēmējiem. Mēs um, gūsim vēl lielākus panākumus. Mēs apsveicam prasību pēc caurskatāmības un atbildības paaugstināšanas. Šeit mēs aicinām komisiju izveidot kopīgas pāraudzības uh, komitejas, kur piedalītos eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, arotbiedrības, eh, pārstāvi no privātā un publiskā sektora un Eiropas Savienība. Mēs aicinām palielināt caurskatāmību, paaugstināt standārtus eh, ties, GSP plus saņēmšanas tiesībām. Ir jāņem vērā starptautiskās darba organizācijas ANO eh, veiktos eh, pētījumus un to rezultātus, lai nodrošinātu to, ka visās saņēmē valstīs tiktu pagūts eh, panākums saistībā ar starptautiskajām konvencijām. Ir jārunā par konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar darba, sociālajām tiesībām, kas ir jāievēro saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un standartiem. Tad mēs aicinām komisiju paplašināt intensificēto uzraudzības sistēmu visām šīm valstīm, kas gūs labumu no vispārējais preferenču sistēmas. Komisija ir jānosaka konkrēti mērķi, ar konkrētiem sasniegšanas laikiem, ar standartiem, kas ir saistīti starptautiskiem standartiem, cilvēktiesību prasībām un starptautiskās tirniecības prasībām. Šeit mēs vēlamies, lai tiktu izstrādāts neatkarīgs sūdzību iesniegšanas mehānisms, kas darbotos efektīvi un kas atbilstu starptautiskajām prasībām. Tādējādi mēs nodrošinām to, ka Eiropas Savienība ievēros savas cilvēktiesību uh, atbildības, um, savus cilvēktiesību atbildības aspektus saskaņā ar saviem likumiem un starptautiskiem cilvēktiesību likumiem. Mums ir jānosaka konkrēti mērķi, kas ir jāsniedz konkrētos laika posmos, tādējādi uzlabojot cilvēku labklājību un darba tiesības. Ceru, ka referents ņems vērā arī mūsu attiecīgi iesniegtos grozījumus. Lielas paldies! Paldies! Un došu vārdu komisijai. Valtera Hatuma kungam, taču pirms tam vēlos arī uzdot jautājumu. Notiek diskusijas par ņēmumu. Un ka pastāv dažādas e, baumas. Šajā sakarībā varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt. Kāds šeit būs process, kā tas tiks sagatavots un kādi ir šie dažādie rādītāji šajās diskusijās. Un lai šajās diskusijās uh, tiks aplūkotas arī sekas cilvēkiem uz vietas mjāmā. Lūdzu, vārds jums. Thank you. Liels paldies, priekšstādētāji, kolēģi. Vispirms komisija atzinīgi vērtē INTA komitejas ziņojumu projektu un arī uh, veikto izvērtējumu. Mums nesen bija arī diskusija attīstības komitejā un ir prieks redzēt, ka daži no šīs komitejas punktiem ir iekļaut arī šajā dokumentā. Uh, Šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments ir kā likumdev, līdz likumdevējs par VSP regulu un ir labi, ka uh, izvērtējuma rezultāts tāds, ka regula tiek atzīta par labu. E, VSP ir attīstības instruments, tā tas ir iecerēts un uh, ir arī jūsu ieteikumi iekļauti. Jūs norādāt, ka tā ir tirzniecības un vērtību dienas kārtība, kas tiek šādi īstenota mūs īpaši ā, uh, iepriecina atsevišķi secinājumi, ka, piemēram, VPS ā, uh, nāk par labu nabagākajām valstīm tālāk, ka par uh, eh, 62% ir pieaugus, pieaudzis apjoms uh, programmā, viss izņemot ieročus, un uh, šis pieaugums ir bijis 54% attiecībā uz nabagākajām valstīm. Uh, komentāri par to, ka tas nedrīkst notikt viss uz Eiropas Savienības uh, rūpniecības rēķina. Uh, Jāsaka, rūpniecība ir ļoti iesaistījusies visā šajā procesā un imports no šīm valstīm, kas gūst labumu no VPS, ir samazinājis no 6 uz 4 procentiem tālāk par uh, darba tiesību jautājumiem un darba apstākļiem. Uh, un es arī runāšu pēc tam par Mjānmu, bet uh, attiecībā uz Pakistānu un darba tiesību ievērošanu šo valsti apmeklējām diezgan nesen un apspriedām šo jautājumu. Valsts jaunais ģenerāla prokurors, jo valstī nesen ir nāks pie varas jauna uh, valdība un ģenerāla prokurors atsaucoties uz konstitūciju teica, jā, ka tas neatbilst konstitūcijai, ka ir atšķirīgas tiesības uh, tiem, kas strādā eksporta industrijā un uh, tiem, kas strādā vietējā rūpniecībā. Filipīnu uh, gadījumā Eiropas parlaments ir devis lielu ieguldījumu VPS plus uh, uzraudzībā. Tātad Filipīnas ir atjaunojušas, mm, bija iecerējušas atjaunot nāves sodu, likums tika pieņēmts kongresā, bet pēc tam uh, komisāra Malmstrēma vērsās pie šīs valsts un uh, tā, reāli nāvesots nav atjaunots šai valstī. Tas uh, ļoti labi parāda, kā mēs uh, kopīgi sadarbojamies pie šiem jautājumiem. Tālāk rekomendācijas no jūsu ziņojuma un no citu kolēģu ieteikumiem. Runājot par atklātību, noteiktus pasākumus jau varam īstenot balstoties uz šo regulu. Nav jāgaida nākamās regulas spēkā uh, stāšanās. Mēs cieši sadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību. Vispirms uh, tiekamies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un tad dodamies uh, vizītē uz attiecīgo valsti, bet varam uh, uh, pilsonisko sabiedrību iesaistīt vēl vairāk tālāk partnerība ar palīdzību saņēmē valstīm, Uh, nu, jautājums, kā var veicināt uh, uzņēmēju sadarbību, jo ideja ir tāda, kā piesaistīt jaunus ieguldījumus uh, tām uh, rūpniecības nozarēm, kas līdz šim nav mm, attīstītas un kā tajā iesaistīt Eiropas Savienību. Eh, ir eh, noslēgtas eh, tātad 29 konvencijas un mēs domājam, ka varbūt vajadzētu koncentrēties uz galveniem jautājumiem un Pakistānā mēs aicinājām valdību veikt pasākumus vairākās jomās līdz nākamā gada jūnijam. Tālāk par to ka izmantot uh, šo mehānismu aktīvāk, uh, pastiprinātās uzraudzības mehānismu Bangladešā, Kambodžā un Mjānmā. Kā jūs zināt, uh, Kambodžas un Mjānmas gadījumā mēs apsveram, vai nevajadzētu spērt nākamos soļus, ka mēs uzsākām pastiprināto EBA uzraudzību. Mēs uh, gribējām uh, balstīties uz to, ko esam uh, mācījušies no VPS plus piemērošanas, un mēs uzdevām jautājumus par darba un cilvēktiesību jautājumiem un sagādījām atbildes. Mēs nepievērsāmies tādiem jautājumiem kā vides aizsardzība līdz šim, bet mēs izvērtējam šos ziņojumus un par nu, labvēlības režīma atsaukšanas mehānismu, ja tas tiešām netiek izmantots, tad tam zūd efektivitāte. Un uh, Eh, katrā gadījumā mēs varētu izteikt arī brīdinājums citām valstīm, ka varētu atsaukt šīs priekšrocības. Nākamais jautājums ir eksporta diversifikācija. Šeit eh, mēs sadarbojamies ar eh, DV komiteju, jo šeit ir daudz jautājumu, kas ir savstarpēji saistīti, un ja mēs ciešāk sadarbotos, tad būtu uh, visi tikai ieguvēji. Uh, runājot par nākamo regulu, ir jāizvērtē uh, virkne jautājumu. Uh, mēs pirms nākamās regulas iepazīsimies ar ietekmes izvērtējumu, piemēram, par jautājumu, vai GSP VPS uh, sistēmā iekļaut arī pakalpojums. Tātad mēs vadāmies pēc jūsu ieteikumiem tālāk, kā izvērtēt uh, ietekmi uz vidi un uh, kā uh, labāk orientēt uh, šo priekšrocību atsaukšanu. Līdz šim uh, bija runa par atsevišķām nozarēm, bet šāda iespēja netika nekad izmantota pašreizējā regula to pieļauj, kā jūs redzat, ir noslēgts uh, līgums starp Kambodžu un Malaiziju. Un uh, šeit var būt arī daža, uh, kaut kādi kopīgi pasākumi ASEAN valstīm un Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Mēs ļoti augstu vērtējam Inda ziņojumu un uh, vidusposma izvērtējumu. Mums jāpatur prātā, ka VPS ir attīstības instruments, bet arī mēs varam uh, labāk izmantot šo iespēju. Tātad mūsu tirzniecības un vērtību uh, darba kārtība iet uh, roku rokā ar šo procesu. Domājot par jauno regulu, es ceru, ka Eiropas parlamenta starptautiskās tirzniecības komiteja būs tikpat aktīvi iesaistīta kā līdz šim mm, darbā pie šās regulas, bet arī pēc tam raudzīsies, kā šī regula tiks īstenota. Liels paldies priekšsēdētājiem! ka mūs uzklausījāt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Man ir divi papildu punkti runājot par reformām un nākotnes perspektīvām. Vai komisija ir plānojusi noteikt preferences konkrētiem izstrādājumiem, ja tiek īstenoti uh, taisnīgi standartā. Tad, ja būtu runa nevis par valsti kopumā, bet par uh, noteiktiem ražojumiem. Nākamais jautājums par Mjānmu. Vai jūs uzskatāt, ka bloks ir īstais instruments? Uh, Tātad bloks vai Twitteris ir īstais instruments attiecībās ar šīm valstīm, attiecībās ar uh, parlamentu, ir tīpaši ņēmot uh, vērā to, kādas uh, ietekme ir uh, trešajās valstīs uh, bloga paziņojumam vai Twitter paziņojumam. Vai tas nozīmē, ka notiks oficiāla izmeklēšana? Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums par atsevišķiem izstrādājumiem. Nē, saskaņā ar pašreizējo regulu tas nav iespējams, bet kad es biju Filipīnās, tad notika darbs pie uh, noteikumiem, ka ja uzņēmumi, kas ražo apģērbus un ievērā noteiktus standārtus, nevarēja šos ap darbus eksportēt, bet, nu, tās ir atsevišķas valsts iniciatīvas, tātad mums ir uh, jābūt arī piesardzīgiem, domājot par to, cik papildu kritēriju mēs vēlētos ieviest par Mjānmu un par ietekmi uz iedzīvotājiem. Kad mēs uh, devāmies uh, šai vizītē pagājuši mēnesi, Mēs eh, tikāmies ar eh, ieinteresētām pusēm, ir eh, vairāk nekā 500 tūkstoši strādājošo šajā nozarē, pārsvarā jaunas sievietes, kuras savus palīdz pēc tam ģimenes locekļiem, kas dzīvo laukos. Ja mēs noteiktu sankcijas, tad tas būtu liels trieciens šai iedzīvotāju grupai tika veikts arī izvērtējums par to, ka ja netiek izmantot šis atsaukšanas mehānisms, tad mēs zaudām uzticamību un ka tad arī citas valsts par šiem standartiem neustir, neizturēsies uh, tik uh, nopietni. Nu jā, es runāju par ietekmi. Uh, protams, pro, procedūra ir tāda, kā noteikts VPS regulā. Uh, Tātad tā sākas ar paziņojumu publicēšanu oficiālajā vēstnesī, pēc tam būtu sešu mēnešu izvērtēšanas process, pēc tam sešu mēnešu laikā tiek sagatavotais galīgais ziņojums. Tas nozīmē, ka pati procedūra ir diezgan ilga un dod iespējas īstenot dialogu gan ar valsti, gan arī interesētajām pusēm šai valstī. Tātad, ja mēs nonāktu pie eh, tā, ka tiek izvērtēta iespēja izvērt, eh, atsaukt um, priekšrocības, tad tas ir tāda kā svīra, kas mums palīdz izdarīt lielāku spiedienu Un, protams, bloks nav vienīgais saziņas līdzeklis, bet tas palīdz dažkārt nedaudz tā sapurināt, eh, satricināt. Un eh, mēs bijām šajā vizītē, un eh, viss sākumā nebija tik vienkārši, viņi negribēja īpaši mm, tā iesaistīties, bet tam visam varētu būt kaut kāda ietekme priekšsēdētājs, vai notiks uh, oficiāla izvērtēšanas procedūras uh, uzsākšana vai ne. Atbilde nekas vēl nav oficiāli izlēmts. Mēs uh, uzsāksim konsultācijas, uh, kad uh, Eh, nu, kad tiks publicēts šis oficiālais paziņojums, tad arī runāsim par oficiālu procedūru. Also candidate for the diplomatic service, I guess. Nu jā, vēl viens kandidāts diplomātiskam dienestam. Tagad vārds Hansen kungam. Paldies! Es aizvietoju Fjellner kungu, pierakstīju visus jūsu komentārus Mm, ja tiks saņemti grozījumi, nosūtīšu visu Fjaunerkungam un paldies visiem. Paldies, saka priekšsēdētājs grozījumu iesniegšanas termiņš 19. decembris 12. dienā. Ļoti labi tagad pārējām pie balsošanas sesijas. Izsludinu pārtraukumu uz piecām minūtēm. Okay, dear colleagues. Labi, dārgie kolēģi. Pirmais jautājums, par ko jābalso, ir septītais darba kārtības punkts. Taču pirms iesākuma veiksim testa balsojumu. Sākam balsot. Everybody... Vai viss nobalsojuši? So this... Nu, tādā gadījumā. Mārtiņš Mārtiņ kungs vēl ir pēdējais, kam jābalso. Nu labi, tad esam noslēguši testa balsojumu. Tās ir pieņemts. Tātad viss kārtībā. Un tad sākam ar septīto darba kārtības punktu. Tirzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Pēru īstenošanu. Fises kungs ir mūsu referents. Pirmais grozījums ir numur 13. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņems 16 pār pret atturas noraidīts, 17 pār pret atturas pieņemts, otrais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts, trešais kompromis par pret atturas pieņemts, 28 par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 29. pār pret atturas noraidīts. 30. pār pret atturas pieņems. 31. pār pret atturas noraidīts. 32. kas par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas atturas. Es domāju, noraidīts, bet nu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And the vote is for compromise. Ir runa par ceturto kompromisu, kas ir jauns. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. par pret atturas noraidīts.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 44. par pret atturas noraidīts, 45. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 45. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6A jaunais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par. Jā, yeah, Mutiskais grozījums par. Mm, jā, pēc tam septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 50. Haidi Hautala lūdzu. Paldies! Lūkšu, lai 50. grozījumā otro daļu balsotu papildus kompromisa grozījumam numur 7, ko nu pat pieņemam. Tātad lūksim komisiju sniegt uh, datus par uh, sadalīts pa dzimumiem saistībā ar eksporta plāniem un darba līgumiem vadošajām uh, pozīcijām tā tālāk. Tātad papildu par šo, kas par pret atturas noraidīts. 52, kas par? Uh, Fāziks. Tas atkrīt, es atvainojos, saka priekšsādātājs. 53 par, pret, atturas, pieņems. 8. konopums par, pret, atturas, pieņems. 57. par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. 59. par, pret pret, atturas, noraidīts. 60. par, pret, atturas, pieņemts. 61. par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 62. par, Resolution. Yes, resolution. Once again, cool. Keep calm, sir. 62. 62. Vēlreiz pār, pret. Mm, let's check. Nu, pārbaudīsim. 62. Sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais kompromiss par. Uh, kompromis. Es atvainojos, saka priekšstādātais. Devītais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 71. kā papildinājums, kas par. Pret. Atturas. Noraidīts. 70. 73. par. Again. Pret. Atturas. Noraidīts.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 pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas. Mm, Pārbaudīsim, lūdzu, elektroniski. Pirmais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Trešais, kas par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu. Elektroniski lūdzu sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Mhm. Plašs vairākums atbalstīja Fisas kunga ziņojumu. Apsveicam, Fisas kungs. Nākošais ir astotais darbkārtības punkts - īstenošanas ziņojums par tirdzniecības pilāru asociācijas nolīgumā ar Centrālameriku. Bēges kungs ir mūsu referents. Sākam ar 25. grozījumu, kas par pret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 Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas, pieņemts. 39. par, pret, atturas noraidīts. 40. par pret atturas pieņems. 41. par pret atturas pārbaudīsim. 41. grozījums sākam balsot elektroniski. And the board is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par pret atturas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 Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 56. ar mutisko grozījumu par otro daļu, kas par pret atturas. Es domāju, pieņems, bet pārbaudīsim ar mutisko grozījumu otrajā daļā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 51. otrā daļa atkrīt, tāpēc, ka pieņemam 56. no dienu, tad tagad 54. otrā daļa izsaucieni, ka tas atkrīt. Jā, jums taisnības ar priekšstādā 57. pār pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. 59. kas par pret atturas noredīts. 8. kompromiss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 Balsojums par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. par. Pret, pret atturas pieņemts 19. par pret atturas šķiet noraidīts, bet nu pārbaudīsim 19. grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 20. kas par pret atturas pieņemts 21. par pret atturas pieņemts 23. par pret pret, atturas, pārbaudīsim. 23. sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts, piektais par pret atturas pieņemts, pirmais kompromis par pret atturas pieņemts, septītais par pret atturas pieņemts, astotais par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu vairākumu apsveicu Bēgas kungu. Point 9. Devītais darba kārtības punkts. Pirms pievienošanās palīdzības instrumenta izveide. IP TA3. Parelikums ir mūsu referents. 29. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas atturas pieņemts, 34. Eh, trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 38. par, pret, atturas pieņemts, 39. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektronas 39. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas. Manuprāt, pieņems, bet pārbaudīsim. 45. grozījums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 10. 10. par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim. 12. grozījums sākam balsot elektroniski. And the vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Šiet pieņemts, bet nu pārbaudīsim. 18. kompromiss sākam balsot elektroniski. 18. grozījums. 18. grozījums atkārto priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. par. Gen. Pret. Atturas. Let's check. Pārbaudīsim. 21. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 4. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 23. par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņems, 24. par pret atturas pieņems, 8. kompromiss par pret atturas pieņems, 26. par pret atturas pieņems, 27. par pret atturas pieņems, 28. par pret atturas pārbaudīsim 28. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim 48. sākam balsot elektroniski. And the vote is Beidzam balsot. Pieņemts. 49. kas par pret atturas pieņems. 50. par pret atturas. Pārbaudīsim 50. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 51. par pret atturas pieņemts 52. par pret atturas šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. 52. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. par. Pret. Atturas. Šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim. 53. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsosim par visu ziņojumu grozītajā variantā. Sākam balsot. And the vote is. Beidzam. Closed. Balsot. Plašs vairākums pār apsveicam Borelī kungu. So, and I think one of the sexiest part... Un visaizraujošākā daļa tagad ir papildu aizsardzības certifikāts zālēm. Pirmais ir desmitais kompromiss, kas par pret atturas. Šķiet norādīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 89. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. kompromiss pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Have, uh, 105. 105. 105. grozījums, kas par pret atturas šiet noraidīts. Pārbaudīsim 105. Balsosim elektronis akamals. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. Kas par? Pret.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 Compromise 12, the vote is open. 12. kompromiss, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 108D, kas atkrīt, saka priekšstādātājs, atvainojos. False. Uh, one. 114. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 114. Sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 116 D, kas par pret atturas. Noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas. Pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt, ne? Labi. Vajadzības. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 24. grozījums, sākam balsot elektroniski. And the vote was open and now it's closed. Beidzam balsot pieņemts. 25. par pret atturas. Pārbaudīsim 25. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas. Pārbaudīsim. Pirmais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. And the vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas. Pārbaudīsim otrais. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais par pret atturas. Can understand that. Nu, es saprotu, ka esat nedaudz paguruši, taču lūdzu celiet jūsu roku, citādi katrs balsojums būs jāpārbauda. Bet nu tagad izdarīsim tā. Trešais balsoju, trešais kompromisa grozījums. Elektroniski balsosim. Beidzam balsot pieņemts. 31. par pret atturas. Pārbaudīsim 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņems 34. par pret atturas pieņems 35. par pret atturas pārbaudīsim 35. sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. 34. kas par pret pret atturas noraidīts. 37. par pret Check. Pārbaudīsim 37. sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par pret pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas. Pārbaudīsim 41. sākam balsot. And the vote is... Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par pret atturas pārvaldīsim 42. Sākam balsot. And the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. kas pār pret atturas pārbaudīsim 44. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 45. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. So, 46. 47. laikam atkrīt ar, tāpēc, ka pieņemam iepriekš, jo pieņemam 40. Ceturto. Trešais kompromiss, kas par pret? Atturas. Pārbaudīsim. Trešais kompromiss, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim sesto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66, 67 un 13. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim šos trīs grozījumus. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 38. otrā daļa, kas par pret atturas norādīts. 17. 70. par pret atturas pieņemts. Mais. 7. kompromiss par pret atturas šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim. 7. kompromiss. Jā, it... Jā, yeah, it is adopted. Jā, pieņemts. Nu tad tagad 15. kas pār pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. atkrīt, arī 85. tie ir identiski, tie abi atkrīt. Tad tagad 86. bet tas arī atkrīt, saka priekšstādātais. Tad tagad paliek 127 D, kas par pret atturas. Pārbaudīsim 127 D, sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Nepārprotam pieņems, apsveicam referenti. Liels paldies, kolēģi, par šo konstruktīvo balsošanas sesiju. And please, please. Lūdzu, lūdzu, ja dodaties prom no telpas, dariet to klusām. Protams, man nevisai ir saprotams, kāpēc jūs dodaties prom, bet, nu, lai vai kā, lūdzu, dariet to klusām. So, as we decided on the change kā pieņemam lēmumu grozīt darba kārtību, tad 11. punktu nolikām mūsu darba kārtības beigās, un tagad uzreiz uzsāksim darbu ar 12. 13. Tātad 12. un 13. punktu. Tātad sāksim ar jautājumu par tirzniecību ar Singapūru. Un, manuprāt, Deivids Mārtiņš ir referents šeit. Paldies, Bernt! Jā, kolēģi, aktuālā informācija par grozījumiem. Priekšsēdētājs lūdzu ievērojiet klusumu. Nu, es pats tagad uh, nobijos turpināt runāt. Vēlos pateikties kolēģiem par iesniegtiem grozumiem. Kopumā tie bija 116. Acīm redzam, es neiešu cauri katram no tiem, taču vēlos koncentrēties uz uh, cetrām, četrām jomām. Pirmkārt par nodokļiem. Daži no grozījumiem saka, ka Singapūra ir uh, nodokļu oāze. Nu, tā nav taisnība. Dažās dalībvalstīs ir pat zemākas uh, nodokļu likmes nekā Singapūrē. Singapūra ir ļoti atbildīga nodokļu jurisdikcija, ir saņēmusi saskaņošanas reitingu, atbilstības reitingu. Uh, no starptautiskās organizācijas 2018. gadā. Tās reitings ir līdzīgs kā Zviedrijai, Spānijai, Slovenijai un saskaņā Eiropas Savienības reglamentu par nesadarbojošajām nodokļu jurisdikcijām Singapūra neatrodas nu, ne tikai ne melnajā sarakstā, bet arī nenovērošanas sarakstā. Un Singapūra 2017. gadā parakstīja arī daudzpusējo iestāžu nolīgumu par globālo standartu ievērošanu, lai apmainītos ar informāciju nodokļu vajadzībām un attiecīgi arī paziņoja SAO par saviem nodomiem apmainīties ar šiem, uh, infor, šiem informāciju ar visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā, arī ar kurām nav divpusēji noslēgtie līgumi. Un tas ir noteikts arī mūsu sastarpējā sadarbības nolīgumā. Tādēļ es neatbalstīšu tos grozījumus, kas apgalvo, ka Singapūra esot nodokļu oāze. Runājot par eh, finanšu centru, ka Singapūra ir finanšu centrs, eh, tam eh, var piekrist, taču runājot par finanšu krīzi, par kuru diskutējām iepriekš, kurā iespējams iesaistīt Singapūra. Šeit īpaši paredzētās normas. Eh, to mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas Savienības investori tiktu aizsargāti un tik nodrošinātas finanšu sistēmas stabilitāte. Tādēļ es nesaskatu, ka finanšu krīzi šeit izraisīja uh, Singapūras uh, finanšu nodokļu iestādes, bet varbūt, ka komisijas priekšēdājs varētu mūs vēl uh, apstiprināt uh, šos aspektus. Tad runājot par geogrāfiskajām norādēm šī vienošanās nenozīmē automātisku pieņemšanu pielikumā minētajām institūcijām. Tas notiks tikai tad, kad Eiropas Savienība dos savu piekrišanu, un esmu pārliecināts, ka lielākā daļa GI būs aizsargātas, tātad lielākā daļa investoru. Taču katrā gadījumā reģistrācijas process Singapūrā, ņemot vērā ievērojamo parlamentāriešu interesi šajā ziņā eh, tiks attiecīgi noregulēts. Runājot par starptautiskās darba organizācijas eh, konvenciju un attīstības sādaļu tirniecības nolīgumā. Mēs, nes, Singapūra nav ratificējusi cilvēku pulcēšanās eh, sadaļus, tiesības un vēl citas sadaļas, taču Es atbalstu tādus grozījumus, kas apliecina, ka mēs sagaidām no Singapūras kaut kādus signālus par to, ka nākotnē šīs konvencijas sadaļas tiks ratificētas un ka Singapūra sadarbosies starptautisko darba organizāciju. Sarunas šeit ir notikušas ļoti sen. Mēs ceram, ka drīzumā tiks panākts pārskats, kad stāsies spēkā nolīgums. Uh, īpaši piemērojāt sankcijas, kā pēdējo mehānismu, un es ceru, ka varēsim panākt kompromisu par šo konkrēto jautājumu ar saviem kolēģiem. Kā jau jūs priekšēdētāji zinat, tas ir ļoti nozīmīgi mūsu grupai. Šīs apņemšanās ir ļoti būtiski, ja ir uh, izveidot arī attiecīgu strīdu nokārtošanas instruments. Vēlreiz vēlos pateikties saviem kolēģiem, ar nepacitību gaidu turpmāko ciešo sadarbību ar ēnu referentiem pie kompromisiem, pie to pārskatīšanas, un katrā gadījumā tie bija ļoti noderīgi. Paldies! Liels paldies! Tagad es raugos uz ēnu referentiem. Kelīkungs nav klāt, Kamalkungs arī nē un Nadja Hirša aizstās Trebozes kungu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Minēšu pāris vārdus no mūsu ēnu referenta Ramona Tramozus kunga, kurš, diemžēl, nevarēja šodien šeit ierasties, jo atrodas Vašingtonā, pārstāvot Eiropas Savienības oficiālo delegāciju sarunās ar ASV parlamentu. Taču katrā gadījumā uh, Viņš vēlas pateikties referentam par lielisku paveikto darbu pie šī dosē tik ilga laika garumā. Viņš ir piedāvājis dažus grozījumus par šīm divām rezolūcijām. Mūsuprāt, šīs rezolūcijas priekšlikumi bija ļoti labi. Sākumā vēlamies pieminēt, ka esam ļoti pateicīgi par Singapūras izraidīto pate, pacietību un elastību. Pateicamies par nepārtraukto uh, attiecību uzturēšanu pat par spīti tam, ka mēs visu laiku kavējāmies. Otkārt, eh, uz referencēm balstīt mehānismu īstenošanu, to mēs no Alde nevaram atbalstīt, taču esam pārliecināti, ka referents un ēna referenti atradīs labu risinājumu šajā punktā, kur ir ļoti daudz dažādu viedokļu. Uh, Tagad būtiskākais ir dot zaļo gaismu šai vienošanās, lai tas varētu stāties spēkā. Un ņemot vērā par šo rezolūciju, par investoru vienošanos, esmu pārliecināta, ka varēsim panākt vienošanos par tekstu, kas uzsver, cik būtiski ir sadarboties sociālā uh, veidā, uzņēmējdarbības vidē Tas ir viens no galvenajiem papildinošiem instrumentiem šajā likumā. Mēs uzskatām, ka mums ir ļoti labs pamats šīm divām, spēcīgs labs pamats šīm divām rezolūcijām un ir nepacietība gaidām turpmāko konstruktīvo sadarbību ar referentu un pārējiem referentiem. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Anmarija Minēra no Gojas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlreiz vēlos uzsvērt to, kā satraucos par šo eh, vienošanos, esam iesnieguši arī attiecīgus grozījumus. Singapūras finanšu tirkus ir ļoti liberāls. Tas nozi, noved pie tā, ka tur eksistē ļoti daudz čaulas uzņēmumu, paskatīšu uzņēmumu. Un, eh, kad runa ir par finanšu krīzēm, tad uh, finanšu oāzes rada uh, zināms risks, un tas fakts, ka dažām dalībvalstīm ir zemi, zemākīs nodokļu likmes, nav pietiekams pamatojums. Piemēram, mana partija visu laiku iestājas par to, lai Nīderlandē, eh, ne, lai Nīderlanda nepārvērstos par um, finanšu oāzi, nodokļu oāzi. Mums ir attiecīgi jāiestājas parlamentā, mums ir jāiekļauj tādas garantijas, lai uh, vienmēr tiktu ievērots konkrētās tiesības, ar šo prudenciālo normu nepietiek. Tāpat mēs pieprasam arī ievērot ilgspējības prasības. Un nevar piekrist šim eh, nolīgumam, kamēr nav ratificēta attiecīgie eh, konvencijas. Tāpat arī uzskatu, ka līgumi, kas tiek noslēgti ar multinacionālajiem uzņēmumiem nav pietiekami, tie neatbalsta vietējo pilsoņu un vidas tiesības. Paldies, nākamais runātājs Zulokungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos Ticiānas Begīnas kundzes vārdā, kurš šobrīd atrodas dienestu vizītē Vašingtonā. Brīvās tirniecības nolīgums gan ar Singapūru, gan ar eh, citām valstīm. Šeit mēs atrunājam geogrāfiskās eh, norādes, un Singapūra ir sagatavojuši arī reģistru, kurā ir aizsargāta šīs geogrāfiskās norādes. Bet par spīti tam mēs satraucamies, ka šāda veida reģistrs nemaz neeksistē. Šeit ir iekļauts pāris geogrāfiskās norādes, kas eh, nesaņems pietiekamu aizsardzību. Uh, Un tikai tagad mēs uzzinājām tādu faktu, ka geogrāfiskās izcelsmes reģistrācija Singapūrā rada birokrātiskās izmaksas, kaut gan nav zināms vēl cik lielā apmērā. Un pats visļaunākais, ko tikko uzzinājām, proti, ka apmēram 15 geogrāfiskās izcelsmes norādes vispār nesaņems nekādu aizsardzību. Un manai valstī tas varētu būt ļoti nozīmīgi. Tādēļ mēs apšaubām trūkstošo caurskatāmību saistībā ar darbu šajā komitejā, jo mēs šo informāciju saņēmām tikai nesen. Vienīgā viedokļa apmaiņa, kāda mums bija, bija 2016. gada vēstule, kad iepriekšējā sasaukuma laikā ar pilnīgi citiem deputātiem. Un tādēļ mēs gribētu uzdot jautājumu, kādēļ nenotiek nekāda saziņa un gribētu uh, Eh, saņemt arī pilnvērtīgu aizsargāto geogrāfisko norāžu sarakstu, reģistru. Paldies, un tagad došu vārdu ģenerāldirektoru skundzei, Marijas Prātu skundzei. Varbūt jūs varat arī tad atbildēt par geogrāfiskās izcelpas norādēm. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos eh, īsi pateikties referentam par lieliski sagatavoto ziņojumu par brīvās tirniecības uh, nolīguma un vienošanās ziņojumu sagatavošanu. Uzreiz ķeršos klāt diviem galvenajiem jautājumiem, kur referents aicināja sīkāk informāciju no komisijas puses. Finanšu pakalpojumu prudenciālajās norma. Uh, un kā arī Eiropas Savienības aizsardzību ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Runājot par šiem finanšu pakalpojumiem, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi saprast, eh, ko mēs eh, šeit darām brīvās rīniecības nolīgumos saistībā ar eh, finanšu pakalpojumu liberalizāciju un ko mēs nedarām. Uh, Principā, runāt par uh, ilgtermiņu situāciju attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, šeit normas uh, nāk no 80. un 90. gadiem. Mēs šeit neparedzam nekādus jaunus liberalizācijas pasākums, piemēram, attiecībā uz kapitāla pārvietošanos, kas uh, notiek finanšu pakalpojumu sniegšanas rezultātā. Uh, un attiecīgie pienākumi e, vienkārši atspoguļo tos pienākums, kas jau ir ierakstīti e, Eiropas saimnības e, darbības līgumā, kā arī saistībā ar GATT iekļautajiem pienākumiem un SAO noteiktiem pienākumiem. Turklāt visi starptautiskās tirniecības nolīgumi, tostarp arī šis, šeit ir iekļauts mērķi par mūsu politikas vajadzībām, tostarp arī finanšu pakalpojumiem, mēs eh, neveicinam nekādas eh, pakalpojumu jomas, nekādu regulējumu šeit finanšu sektorā. Mēs drīzāk cenšamies nodrošināt to, lai regulatori varētu turpināt savu darbu un lai varētu to veikt nediskriminējošā veidā. Un Singapūras BTA eh, uh, Šeit nav paredzēti nekādi finanšu tiesību akti, kas būtu jāgroza vai jālikvidē. Un šajā kontekstā varam skaidri teikt, ka šīs jaunās normas brīvās tirdzniecības nolīgumā atbilst visām prasībām, kas ir saistītas ar finanšu stabilitāti citās programmās. Ar šo jauno instrumentu mēs panāksim vienkārši labāku sadarbību, apmainīties labāk ar zināšanām starp Eiropas Savienības finanšu regulatoriem un Singapūru. Runāt par šo prudenciālo normu. Prudential carve out. Ar to mums izdosies Eiropas Savienības regulatoriem un uzraukiem pieņemt uh, veselu virkni dažādu uh, normu, lai nodrošinātu cita starpā arī finanšu stabilitāti. Un šāda veida formulējumi mums ir iekļaut arī PCO e normās Singapūrā. Es apzinos, ka laika nav daudz, tādēļ īsi vēlos pieminēt geogrāfiskās izcelsmes norādes. Tās ir ārkārtīgi nozīmīgas. Un komisija tam nav pievērsus tik lielu um, vērtību tādā mērā, ka brīvās tirdzniecības nolīguma spēkā stāšanās ir uh, sasaistīta ar prasībām, kā ģeogrāfijas selsmas norādes ir jā, jābūt aizsargātām Singapūrā. Es šeit ilgi esmu strādājusi, esmu strādājusi ar šo komiteju, cerams ar e, parlamenta piekrišanu, un mēs uh, pieņemam, ka Singapūras iestādes uzsāks iekšējo reģistrācijas sistēmu, lai šīs ģeogrāfiskas izcelsmes norādes eh, tiks aizsargātas Singapūrā, kuras visas ir iekļautas eh, pielikumā. Ir arī attiecīgs padomas pielikums šajā sakarībā, un esam pārliecināti, ka šis process īstenosies veiksmīgi attiecībā uz mūsu ķeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Un mēs esam pārliecināti, ka mums būs pozitīvs rezultāts, kas ir pieeja, pieņemams eh, visām mūsu dalībvalstīm šajā kontekstā. Nedrīkstam aizmirst arī to, tas, ka mums būs uh, aizsardzība ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Singapūrē, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo mēs runājam par tādu jurisdikciju, kas nepazīst šāda veida aizsardzību līdz šim, un runājot par pašreizējiem rezultātiem, uh, tie ir vienkārši izcieli, runājot par aizsardzību mūsu ģeogrāfiskās izcelsmes uh, norādēm. Es domāju, ka rezultāts būs ļoti apmierinošs visiem. Paldies, kolēģi lūdzu! No, I didn't particularly want to come in. Um, I mean, it's fine. Jā. Jā, lūdzu, pēc jums. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, patiesībā man nav nekas uh, daudz sakāms, es atkārtošu. Šajā komitejā mēs parasti izmantojam starptautiskas definīcijas, un tad es arī iepazinos ar uh, dažādu starptautisku organizāciju definīcijām un sarakstiem, un nevienā no šiem sarakstiem Singapūra nebija iekļauta kā nodokļu paradīze, un tādēļ nevar pieņemt šo goja grozījumu, un es pieturos pie savas versijas. Tālāk par uh, šo finanšu krīzi un par uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijām, bet mums ir jāprasa, lai Singapūra parakstītu atlikušās konvencijas un uh, runājot par geografiskās izcelsmes norādēm, es esmu nedaudz vīlies par komisijas skaidrojumu, jo šobrīd Singapūra vispār nekādas uh, geografiskās izcelsmes norādes uh, neatzīst, uh, tiek izveidota ir jāizveido Singapūrā mehānisms, lai atzītu šīs norādes un vajadzētu iesniegt uh, uh Singapūrai uh, sarakstu, lai būtu reģistrs, bet kamēr šāds reģistrs nepastāv, nav, netiek iekasētas nodevas, šī esam nedaudz vīlušies ar šo procedūru bet, nu, jāpanāk, lai procesa beigās Eiropas geogrāfiskās izcelsmes norādes būtu aizsargātas. Paldies, līdz ar to esam pabeiguši izskatīt 13. darba kārtības punktu. Pieņemsim janvārī rezolūciju. Tālāk 14, 15 turpinājums runājot par investīcijām. Šeit priekšsēdētāji saņēmām 95 grozījumus, bet tos ir grūtāk komentēt vai censties panākt kompromisus, jo tur ir vai nu pilnībā. Uh, uh, atbalsts, pilnīgs atbalsts vai arī pilnīgs noraidījums investīciju tiesu sistēmai, ka šī sistēma darbojas tikai investoru interesēs. ISDS jāizstāj ārā atklātu publisku sistēmu, kas regulē un uh, Eh, daži norāda, ka arī nav vajadzīgs investīcija aizsardzības nolīgums ar Singapūru līdz ar to, bet ir eh, Francija, Nīderlanda, Bēļģija, apvienotā karaliste jau noslēgušas uh, investīciju aizsardzības nolīgumus, un tur jau ir atsevišķi elementi par uh, investīciju Eh, strīdu noregulēšanas mehānismu, bet, diemžēl, nav paredzēts nekādas uh, prasības investoriem, investoru pienākumi, arī novērst radīto kaitējumu. Un mēs uh, sagaidām arī saistošas ieteikumus par uh, due diligence vai pazinācijas pēc standartiem un tāpat ir uh, arī uh, iesniegt grozījumi par uh, iniciatīvu par uzņēmēju darbību cilvēktiesībām un uh, ANO līmenī. Aicinām šos grozījumus noraidīt, bet ar interesi turpināsim darbu, kaut arī kompromisu panākt droši vien būs daudz grūtāk ēnu referenti. Vispirms Kamala kungam vārds. Liels paldies! Mēs uh, grupā esam daudz debatējuši par šo jautājumu. Jautājums, vai vispār ir nepieciešams aizsargāt investīcijas, jo tas uh, jau tā ir saistīts ar uzņēmē darbības risku citiem mūsu grupā nepatīk ISDS, bet labāk patīk komisijas tagadējais priešlikums, kur ir lielāka atklātība un atbildīga nodrošināta attiecībā uz transnacionālajiem uzņēmumiem. Mūsu grupa gluži vienkārši vēlas, lai tas viss tiktu atbalstīts, izietu cauri, uh, Mums ar Dēvidu ir bijušas sarunas par to, ka tas viss ir jāapstiprina. Tiem, kas kritizē ISDS sistēmu, eh, nāks atzīt, ka šī sistēma ir labākā, atklā, atklātākā. Es saprotu arī konkurentus, arguments, vai vispār ir vajadzīgs šāds nolīgums. Uh, bet eh, tas ir kā paraugs turpmāk noslēdzamiem līgumiem, lai uh, saprast, cik svarīgi ir iekļaut šādus elementus uh, šāda veida nolīgumos. Tālāk Anmarija Minēra. Paldies priekšsēdētājiem. Šis priekšlikums ir priekšlaicīgs. Tas jo Eiropas uh, Savienības tiesai vēl ir jāpieņem nolie, nolēmums par investoru tiesībām, tādēļ aicinu diskusiju par šo nolīgumu atlikt. Uh, OECD arī ir nākus klajā ar paziņojumu, ka jaunā sistēma ir labāka salīdzinājumā ar ISDS, bet mēs esam pret to. Un šāds pārliecīgs regulējums būtībā aizkavē investīciju plūsmu, un šis nolīgums arī nenovērš šādas bāžas un arī neļauj abām pusēm iesaistīties strīdu procesā. Mēs uzskatām, ka vispirms ir jāizmanto vietējās uh, iespējas, un pēc tam jāiedarbina šāda sistēma. Tādēļ aicinām noraidīt šo priekšlikumu. Paldies, tagad vārds Džūdai. Esmu viena no daudzajiem deputātiem, kas uh, iesniedza uh, prasību noraidīt uh, atbalstu šādam investīciju aizsardzības nolīgumam nu, bieži mēs dzirdam politikā par taisnīgumu kā pamatprincipu, un es neuzskatu, ka ir pareizi piešķirt kaut kādas īpašas tiesības tiem, kas ir lielākie globalizācijas uh, ieguvējiem, uh, bet uh, nav šādas tiesības nodrošinās tiem, kas visvairāk cieši no globalizācijas. Uh, piemēram, strādājošiem pašvaldībām nav pareizi veidot paralēlu tiesu sistēmu lieliem transnacionāliem uzņēmumiem. Un šī sistēma tiek zināmā mērā manipulēta, lai to ar botoksu uzfrišinātu, lai tā izskatītos pievilcīgāka tas ir būtībā nepareizs, šī sistēma ir netaisnīga bū, savā būtībā, un uh, tā uh, no, nenodrošina mm, vienlīdzīgu attieksmi likuma priekšā. Tādēļ esmu pret to. Komisija būtu varējusi vest sarunas par investīciju uh, Uh, aizsardzības nolīgumu, neiekļaujot šādu strīdu noregulēšanas sistēmu, lai kā jūs to arī sauktu. Šis nolīgums aizstātu pašreiz spēkā esošos divpusējos nolīgumus bez speciālām īpašām tiesām. Tas būtu bijis iespējams, bet tas tā nav noticis. Un otrs iemesls ir praktiski ekonomisks. Uh, iemeslus. Nav nekādas saiknes starp investīciju plūsmām un šādu uh, strīdu noregulēšanas sistēmu. Par to liecina OEC un ONCTAD dati. Var uh, būt investīcijas bez šādām īpašām tiesām vai arī investīciju plūsma absolūti apsīgs, kaut arī šāds, uh, šāds īpašās tiesas pastāv un tiešām jautājums šeit ir par labu pārvaldību. Mēs gaidām tagad no apvē, Eiropas Savienības tiesas atzinumu par to, vai šādas sadaļas par īpašām tiesām atbilst Eiropas Savienības tiesību uh, normām. Un mēs balsosim pirms saņemam tiesas atzinumu, tā būs pirmā reize. Mēs nobalsojām par uh, cetu bez uh, investīciju sadaļas, jo mēs gaidām tiesas nolēmumu. Mums tagad ir jābalso, bet jāgaida tiesas nolīgums. Un var uh, gadīties, un ir liels izredzes, ka tiesa noraidīs ceta investīciju uh, nodaļu, un tādēļ mums vajadzētu atturēties no balsošanas par šādām sadaļām, pirms nav tiesa uh, paziņojusi savu viedokli. Un visu minēto iemeslu dēļ, ja šis punkts nonāks darba kārtībā, es balsošu pret investīciju aizsardzības nolīgumu, lai mēs nebalstītos uz nepareiziem principiem un uh, neievērotu uh, labas uh, likumdošanas uh, pamatprincipus. Uh, sorry, Jā, es atvainojos, saka Kalīkungs, ka nokavējos bija balts ITRE komitejā runājot par uh, investīciju aizsardzības nolīgumu. Mēs uh, esam gatavi strādāt pie kompromisa, kā jau es norādīju, Singapūra Eh, ievēro tādas pašas pamatvērtības kā Eiropas Savienība. Tas ir viens no galvenajiem eh, mērķiem eh, Eiropas Savienības tiešām ārvalstu investīcijām 2,76 miljārdu eiro apmērā. Un visi vēlas aizstāt divpusējos nolīgums ar 13 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Singapūru ar šo nolīgumu. Ir labi, ka ir iekļauts arī investīciju aizsardzības mehānisms, kā tas ir paredzēts divpusējos nolīgumos. Tā ir jauna pieeja investīciju aizsardzības nolīgumam. Šeit tiek izveidot jauna reformēta domāta tiesu sistēma tirzniecības strīdu noregulēšanai un uh, tiek uh, rau, garantēts tas, ka normas tiek ievērotas, tiek garantētas arī tiesas, um, valsts tiesības regulēt, lai īstenotu valsts politiku statistiku, ir pamati norādīti uz uh, iemesli, kuru dēļ uh, Uh, investors var apstrīdēt pieņemtos lēmumus, un šis, uh, šī tiesa arī uh, nodrošina nolīguma interpretāciju. Ilgtermiņa mērķim jābūt ir starptautiskas neatkarīgas tiesas izveide, un ir arī pozitīvi, kā padome to uh, atbalsta un ir arī labi, ka komisija kopā ar trešajām valstīm strādā, lai šādu tiesu pēc iespējas ātri izveidotu. Un pat ja ISDS jautājums bija tika pārspīlēts TTIP sarunu kontekstā, tomēr bija arī daudz negatīvu elementu, bet šīs nolīgums ir so, pozitīvs solis uz priekšu investīciju aizsardzības uh, Uh, garantēšana ir arī šī uh, nodaļa jāizmanto, lai uh, īstenotu vides aizsardzību, labu pārvaldību, nodrošinātu darba tiesību normu ievērošanu. Mēs esam jau pietiekami ilgi gaidījuši, mums ir jārīkojas. Un Uh, parakstot tirzniecības nolīgumu. Šis uh, investīcija aizsardzības nolīgums ir uh, tālējošs un tas ir solis uz priekšu uz starptautiskās tiesas izveidi, pie kā komisija strādā. Mums būtu jāpanāk šis progress, tā kā mūsu pilnvaru termiņš tuvojas beigām, mēs nevaram kavēties. Paldies, Fordas kundze! Paldies priekšsēdētāji. Daudz, kas jau ir pateikts komisijas pārstāvustais, jā. Ja. Tātad īsumā gribu atbildēt uz uh, jautājumu, kas izskanēja, kādēļ ir šis uh, tirz, uh, investīcija aizsardzības mehānisms nolīgumā ar Singapūru. Jāsaka, mēs nesākam no nulles šajā jautājumā. Uh, ir divpusējo investīciju nolīgumu sistēma un norma šajos nolīgumos. Uz to balstoties komisija tagad strādā jau kādu laiku un mainām situāciju. Tātad pirmkārt mums ir jāizstāj 13 divpusējie tirzniecības nolīgumi, kas ir noslēgts ar dalībvalstīm un uh, Singapūru. Turklāt Singapūras nolīgums būs paraugs tiem nolīgumiem, kas tiks noslēgti nākotnē. As, un varētu būt arī modelis ar, sarunām ar ASEAN. Tādēļ mēs nevaram par zēmu novērtēt šā nolīguma noslēgšanu ar Singapūru, jo tas ietekmēs arī turpmākās sarunas ar reģiona valstīm. Uh, Tāpat šis nolīgums nodrošina godīgus spēles noteikumus, lai nu ko mēs domātu par šo investīciju uh, aizsardzību. Mums ir mūsu uzņēmumiem jānodrošina vienlīdzīgu spēles noteikumu salīdzinot ar uh, Ķīnu, Japānu, ASV un citiem. Mēs eh, nesakam, ka vēlamies šo aizsardzību par katru cenu, bet mēs vēlamies, lai mūsu principi tiktu ievēroti. Un šis ir nepieciešams solis uz priekšu, eh, lai mēs varētu izveidot daudzpusēju investīciju tiesu un tas varētu izskatīt tirzniecības strīdus arī uzņēmu korporatīvo atbildību. Un mēs uh, nevarēsim panākt šādas tiesas izveidi, ja mēs nespēsim spērt pirmo soli un iesaistīt visas valstis šai procesā. Un Kā jūs zināt, Singapūra uzņēmas saistību šajā nolīgumā kopā ar mums strādāt pie daudzpusējās investīciju tiesas izveides. Kad notiks balsojums par investīcija aizsardzības nolīgumu, jums ir divas, divi varianti. Vai nu jūs iestājaties par reformētu inf investīcija aizsardzības sistēmu, kas tiek izveidota Eiropas Savienības līmenī, kas atrisina daudzus jautājumus, kas satrauc pilsonisko sabiedrību, caurskatāmību, uh, tiesības pārsūdzēt lēmumus, tiesnešu neatkarību un tas ir uh, pirmais solis uz starptautisko investīciju tiesu, kas aizstāj šobrīd Eh, šobrīd pastāvošos 1400 divpusējos nolīgumus, kas ir noslēgts Eiropas, kas noslēgts Eiropas Savienības dalībvalstiem. Otrs variants no noraidīt šo priekšlikumu, tad spēkā būs divpusējie nolīgumi, tie nepazūdīs, tie pastāvēs spēkā, tiks eh, modernizēti, pārskatīti, jo uh, Eh, to vietā nekas eh, cits nebūs paredzēts, ja jūs nobalstī, nobalsosiet pret šo investīciju aizsardzības nolīgumu. Mēs ceram, ka izvēlēsieties pirmo variantu. Un mēs esam ļoti tuvu risinājumam. Lielas paldies! Mēs, protams, visi ceram, ka Eiropas pieeja parādīsies arī iepriekšējās, iepriekšējā vienošanās dokumentos. Mums vēl ir eh, spēkā dokumenti pēc tam, kad spēkās stājās spēkā citi akī komitēri. Tie tad tagad vairs nav it kā juridiski spēkā. Tad mums arī enerģijas harta, ar ko komisija mēģina atjaunot, modernizēt arī šo vienošanās. David, var izteikties pavisam īsi. Pirmkārt, es domāju, ka Anne, Marija un Džuda, ja jūs esat pret investīciju sistēmu kā tādu, tad man neizdosies jūs pārliecināt. Es varu tikai cienīt jūsu nostāju. Tā ir loģiska. Tā nav bez savas racionotās. Taču, ja jūs vēlties, lai būtu investīcijas, uh, tad investīciju aizsardzība ir labākā, labākais priekšlikums, ko piedāvā tagad komisija. Mēs esam pieprasījuši daudzpusēju tiesu sistēmu, mēs pieprasījām, lai būtu aizstāta pašreizējā sistēma, jaunā sistēma, kā jau teica, būs daudz caurskatāmāka, publiski pieejamāka ar jaunām garantijām Ja jūs iestājaties par investīciju aizsardzību, tad uh, tas ir labs vienošanās dokuments. Ja jūs esat vispār pret šo sistēmu, tad man neizdosies jūs pārliecināt. Paldies! Lielas paldies! Esmu noslēguši 13. un 14. punktu, un tagad pārējām pie 11. darba kārtības punkta, kā to mainījām. Sēd sākumā iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot eismuļu savienību un tās pārvaldi. Dātekungs mūsu referents. Tevits Mārtiņš viņa aizstāja, lūdzu. 11. punkts par muitu. Es atvainojos, man šodien daudz būs jāizsakās, es jau iepriekš par to atvainojos. Tātad es vienkārši lasu Dantes kungas tekstu. Atzinos, kur šodien apspriežam attiecas galveniem izaicinājumiem, kas saistīti ar muitas eh, savienības pārvaldību savā tekstā, es norādu uz pamata jautājumiem, kas attiec uz mūsu komitejas kompetenci kompetencēm, un es īsi sniegšu pārskatu. Pirmkārt, es uzsveru, ka ir svarīgi pastā, panākt uh, tirzniecības veicināšanas nolīgumu pilnu īstenošanu, runa par tiem, kiem kas parakstīt PTO līmenī, un jau 139 uh, valsts to ir ratificējušas lai veicinātu modernizētu eksporta procesu visā pasaulē. Turklāt ir jāturpina sadarbība ar ESA un um, PTO, uh, lai novērstu trūkums pašreizējo muitas kontrolas sistēmā. Otkārt, funkcionāla muitas savienība garantē ne visu efektu, ne tikai efektīvu vienotā tirgus darbību, bet arī ļauj Eiropas savienību sev aizsargāt kā uzticamām partneriem sarunu laikā ar trešām valstīm. Es arī iestājos par uh, sadarbības veicināšanu starp muļķis iestādēm, starp dažām dalībvalstīm īpaši tiešniecības nolīguma ietvarā. Treškārt, es uzskatu, ka pilsoņu un patērētāju aizsardzība galvenokārt ir atkarīga no tā, kā varam īstenot muitas kodeksu un kontrolēt tās preces, kas nonāk vienotajā tirgu un ir tajā apritē. Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības, kā arī ne Eiropas Savienības eh, uzņēmumi ievēro vienotas standarts. Uh, Tam būtu jānotiek neatkarīgi no tā, kurās valstīs šīs preces pirmoreiz nonāk tirgu, lai izvairītos no tāda kā iepirkšanās fóruma, lai uh, preču plūsma no trešām valstīm nenonāktu tajā Eiropas Savienības uh, pie, tirgus piekļuves punktā, kur ir vismazāk izteiktā kontrola. Ir jānosaka arī sankcijas politikas visā Eiropas Savienībā. Svarīgs solis šajā virzienā būs atbildību. Atbildības pārlikšana no nacionālo muitas iestāžu pleciem uz Eiropas Savienības līmeni. Ceturkārt, digitalizācija paver lieliskas iespējas, ko varam izmantot, lai pilnvērtīgi izmantotu muitas sistēmu. Pin pilnīga muitas procesu, digitalizācija, reformējot IT procesu ir mūsu prioritāte. Papildus tam tālāk digitalizācija ļauj uh, veiklāk, caurskatāmāk uh, nodrošināt informācijas aproti īpaši operātiem trešās valstīs, kas uh, tas arī palīdz apkarot korupciju. Un noslēgumā ņemot vērā to, kas notika pēdējo dienu laikā, svarīgi atgādināt, ka pēc tam, kad ka apvienotā karaliste būs izstājušies no Eiropas Savienības, tā būs kļuvusi par trešo valsti, un tai ir jāturpina aizstāvēt vienotā tirgus pilnīga darbība. Un Danti kungs ir pateicīgs par sadarbību un gatavs uzklausīt komentārus. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātā, ka devāt man iespēju izteikties. Es esmu pateicīga, ka komisija deva man iespēju izteikties, saka komisijas pārstāv. Kā jau jums zināms, mēs jau esam izteikušies, kad Rozie kundze Imko komiteja prezentēja ziņojumu projektu. Tur mēs uzsvērām, ka mēs esam apņēmušies kopā ar dalībvalstīm panākt pilnīgu muitas savienības modernizēšanu un automatizēšanu. Mēs atzīstam, ka muitas savienība ir ļoti svarīga vienādā tirgus veiksmīgai darbībai. Viens no instrumentiem, kuru mēs turpinām izstrādāt, kuru mēs turpinām īstenot ar dalībāsim, protams, ir Eiropas Savienības muitas kodeks. 90% no muitas procesiem jau ir pilnīgi automatizēti, taču Tālāk ir mērķis panākt uh, vienveidīgu īstenošanu, panākot arī standārtus uh, Eiropas Savienības uh, tiesību automātisku izpildi, kas nodrošinās vienādu attieksmi pret precēm neatkarīgi no to piekļūšanas punkta tirgu, lai izvairītos arī no tā, ka daži punkti tiek izmantot vairāk nekā citi. Uh, Atbildot uz Dante, kung, Dante kungu sacīto, vēlos norādīt, ka, ka kopā ar dalībvalstīm komisija izstrādā no muitas ietvaru, lai īstenotu PTO noteikums par tirsniecības veicināšanu, vienkāršošanu. No vienas puses tur ir ne tikai noteikumi un tirsniecības eh, vienkāršošana, no otras puses tiks nodrošināts, ka šīs piegādes ķēdes ir droši. Mēs arī uh, iesaistamies sadarbībā ar ESO. Man jāsaka, es arī pati biju direktora vietniece runās ar par muitas organizāciju. Un es zinu, cik liela nozīme šādās organizācijās tiek piešķirta Eiropas Savienības noteikumiem, jo tie tiek uzskatīti par ļoti progresīviem. Un šai ziņā mēs esam jūsu pusē, Danti kunga pusē, kad viņš aicina izmantot šīs organizācijas mūsu interesēs. Mēs arī paužām savu labāko praksi, stāstām par to PTO locekļiem, tirzniecības eh, veicināšanas komitejā. Mēs strādājām, mēs stāstījām par UNO you know, tranzītu un arī UNO you know, muitas procedūras uh, izklāstīsim drīzumā šai kontekstā. Mēs arī aicinām attīstības valstis um, īstenot līdzīgus modernus noteikumus. Jūs pieminējāt arī pārbaudes un instrumentus, kas varētu ļaut samazināt apmestro slogu. Līdz šim UCC paredz to, kas esam, kā mēs arī darbojamies risku pārvaldības sakarā, ir šis viens no instrumentiem, mm, lai um, identificētu nelāgos puišus un veicinātu leģitīmo tirzniecību, tāpēc mēs nesen izstrādājām kopīgus riskus kritērijus arī attiecībā uz finanšu risku. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc eh, ir paredzēta vienkāršošana eh, leģitīmajiem operatoriem. lai um, atalgot viņu centienus, bet arī lai samazinātu administratīvo slogu, piemēram, riska pārvaldības. Riska pārvaldību mēs kombinējam ar uh, prasībām par datu sniegšanu, lai arī šajā gadījumā tirzniecībai nebūtu jāsniedz dažādie dati eksportam un importam. Tā bija agrāk, pirms Eiropas Savienības muitas kodeksa. Un tagad eh, tiek uh, aktualizētas pašreizējās IT sistēmas. Vēlos arī pieminēt, ka kopš 2005. gada mums šis kopīgais riska pārvaldības ietvers, kas parāds ciešu sadarbību starp dalībvalstīm. Un UCC parāds arī pienākumu, ka pārbaudas īsteno dalībvalsts uz vietas, tā tad tā ir nacionāla kompetence, taču ir arī pienākums Savienības muitas kodekstā apmainīties ar informāciju, kas saistīta ar risku, ja tā secina, ka ir kāds risks saistīts ar precēm no kāda avota, tad dalībvalstīm jāinformē citas dalībvalsts, lai tās varētu atbilstoši rīkoties. Tas ir norādīts um, muitas kodekstā un arī kopīgajā riska pārvaldības ietverā. Mēs organizējam regulāri sanāksmes ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu ciešu sadarbību ar tām. Un tomēr vēlos pieminēt, ka par pārpadēm atbildīgas ir dalībvalstis, un komisija regulāri mm, pētīja resursus, to Ja dalībvalstis neveic atbilstošas pārbaudes, tad ir sankcijas, var arī sākt pārkāpuma procedūras, ja šīs pārbaudes, ja kontrolas nav efektīvas. Un jāatzīst, ka bieži tā tiek secināts. Tagad pievēršos IT, jo man minēts, ka IT struktūras reforma ir izšķirīga Tā ir milzīga nozīme. Mēs zinām, ka šis process ir sarežģīts īpaši tāpēc, ka mēs sākām, sākam no sistēmas, kas jau pastāv Eiropas muitas kodeks. Neatic tikai uz e, jaunu sistēmu izmantošanu, bet arī uz to sistēmu izmantošanu, kas jau pastāv. Te ir runa arī par esošo sistēmu aktualizēšana, tas, piemēram, ir saistībā ar importu, eksportu, tranzītu. Tā ir visarežģītākā puse, jo mēs runājam par esošo sistēmu mantojumu. Ir sarežģītāk aktualizēt esošo sistēmu, kas daudz gadus jau ir darbojusies, nekā izmantot jaunu sistēmu. Mēs darām arī tā, ka īstenojot izmantoja šīs UCS sistēmas, kas atbild uz jaunajiem izaicinājumiem, piemēram, attiecībā uz elektronisko tirzniecību, mēs pieliekam klāt papildu datu elementus, lai beigās nebūtu tā, ka UCS ir īstenots un tomēr neatbilst pašreizējiem nesenajiem izaicinājumiem. Tāpat mums ir liels uzdevums, lai saskaņo šos datus PTO datu modelim. Mēs uzskatījām, ka mēs varētu turpināt strādāt kā parasti, tomēr šī lieta ir, ir saistīta ar izaicinājumu, jo jāskata katrs datu elements un modelis. Es tagad negribu jums, jums te apgrūtināt eh, šī materiāla izpratne ar sīku smalku informāciju, taču mēs esam atlikuši 2020 eh, termiņu. Jaunajām tirzniecības sistēmām mēs runājam ar dalībvalstīm par pusotru gadu un esam sagatavojuši plānu līdz 2025. gada beigām. Tagad uh, koplēmumu pieņēmēji apspriež šo piedāvājumu. Kas šīs sistēmas padara par tik sarežģītām? Sarežģītām ir arī tas, ka ir šis Eiropas aspekts un tad vēl arī uh, ir vajadzīgs šis nacionālais komponents, kas ir jāizstrādā. Tāpēc mēs uh, skatām iespējas sasaistīt sistēmas, panākt, lai tās uh, cita ar citu, tā sakot, sazinātos. Un arī tad, ja vairāk tiktu darīts Eiropas līmenī, vienalga vēl palikt nacionālais līmenis, jo eksports, imports norisinās uz vietas. Tātad vienmēr ir vajadzīgs šis nacionālais komponents, uh, un tas visu to lietu padara sarežģītu, taču mūsu plānošana ir paredzēta līdz 2025. gadam, un tad tas ļautu mm, veidot sasaist ar visām sistēmām līdz šim termiņam. Un tad man arī jāsaka, šiet viens no deputātiem Imko sanāks laikā pieminēja, kad Rozēra kundze prezentēja savu ziņojumu. Ir svarīgi izstrādot labas sistēmas. Mēs nevēlamies te kaut ko sasteigt un beigās būtu ar tādu sistēmu, kas nebūtu veiksmīga un nedarbotos ātri, un tai atkal būtu jā, jā, jātika mainītāji. Tas kaitētu tirzniecībai, ja sistēmas nobloķējas un ja dalībās nevar neko darīt, jo sistēma bloķējas vēlos šīs komitejas godājumiem deputātiem, cienījumiem deputātēm skaidri teikt, ka Brexits neietekmēs uh, uzņemto kursu. Dalībās turpinās uh, īstenot uh, muitas savienības kodeksta noteikums, un mēs arī cieši sadarbojamies ar dalībvalstīm tirzniecības jomā, lai sagatavotu šo procesu. Lielas paldies, David Mārtiņ! Es nedomāju, ka man kaut kas ir jākomentē. Lielas paldies komisijai par tās visaptverošo skaidro atbildi. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir piekdiena, 5. decembris, 2018. Nu, tad tagad pārējām pie 16. un 17. punkta brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vietnamas Socialistisko republiku. Zahradilu kungs ir referents, viņš nevar būt klāt, un dodu vārdu Kampelbeneman kungam, kurš viņu aizstāja. Paldies priekšsēdētāji, saka Kambel kungs. Es runāju viņu, vārdu, viņu vārdā, kā jūs zināt, viņš cieši bija iesaistījies, lai veicinātu šo vienošanos gadu gaitā. Es esmu arī pats apmeklējis Vietnamu un apmeklējis. Uh, daudz no šīm draudzības sanāksmēm. E, viņš vēlējās teikt šādi. Protams, process sākās 2012. gada jūnijā, tika noslēgts 2015. gada decembrī sākotnēji, tad aizkavējas tāpat kā Singapūras mm, fails uh, no ēsties uh, puses uh, sprieduma dēļ. Uh, un tika sadalīts starp tirzniecības ģenerāldirektorātu un citu pusi. Un tagad mums ir iespēja panākt apstiprinājumu šī mandāta laikā. Eiropas komisija ir divkāršojusi savus centienus. Austrija un gaidāmā Rumānijas prezidentūra ir apņēmušās pabeigt šo procesu, un mēs arī vēlamies pabeigt piek piekrišanu procedūru. Viņš sniedz trīs galvenos apsvērums, kāpēc ir svarīgi šo lietu pabeigt šī sasaukuma laikā. Pirmkārt, Tas var sniegt ievērojums ekonomiskos labums Eiropas Savienībai un Vietnamai, Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mm, tā, tā ir izdevīga ražošanas vieta ar zemām darba ņēmē izmaksām. Tas ir arī tirgus, kas ātri pieauga Eiropas Savienības eksporta. Vietnams ekonomika pieauga par 15%. Eiropas komisija mm, tagad strādā pie ekonomiskā izvērtējuma, kāds būs ieguvums no šīs vienošanās, šī nolīguma. Pēdējais punkts. Tas ir jauns modelis, jauns ambiciozs modelis Eiropas Savienības eh, tirzniecības politikai ar jaunatīstības valstīm. Tas eh, pār pa 99% tarifu atcels un Vietnama arī atcēla 65% no importa nodokļa Eiropas Savienības precēm, un pārējie nodokļi desmit gadu periodā pamazām tiks atcelt. Tātad tas ir labs modelis. Treškārt, maigā vaļa, eh, vara, arī šādi var izpausties, mēs varam veicināt mūsu vērtību izplatīšanos. Ja Eiropas Savienība ratificēs šo nolīgumu, tad mums būs vairāk iespējas izdarīt spiedienu uz Vietnamu cilvēktiesību jautājumu sakarā. Un to atbalsta arī starptautiskā darba organizācija, ir minēts trīs konvencijas un iekļauts arī pilsoniskās sabiedrības organizācija. Zahradilu kungs arī plāno apmeklējumu uz Vietnamu 2019. gada janvāra beigās. Pavisam īsi priekšstādē kungs pastāstīšu par investīciju aizsardzību. Nolīgumu tas ir atsevišķi. Tas ir vērtīgs, vajadzīgs dokuments, jo Eiropas Savienība ir piektā lielākā tiešo investīciju sniedzēja Vietnamai. Mēs esam eh, noslēguši vienošanos tādu, kāda mums bija arī ar eh, Singapūru par eh, strīdu risinājumu. Tāds mums arī bija ceti gadījumā, un tātad investīcijas tiek aizsargātas. Tas atbilst vienošanās dokumentam, ko noslēdzām starp Eiropas Savienību trešām valstīm. Taču ir arī trūkums, jūs zināt, ka šis dokuments jāratificē, brīvās tirdzniecības nolīgums jāratificē ne tikai Eiropas Savienības parlamentā, bet arī visos Eiropas Savienības dalību valstu parlamentos, arī reģionāls parlamentos. Tas varētu aizņemt 3-4 uh, gadus, uh, tad tas prasīs laiku. Tas arī viss, kas Ahratila kungam bija sacīt, sakāms. Tātad līdz šī parlamenta sasaukuma beigām varēsim panākt rezultātu. Paldies! Paldies, un tagad divas minūtes ēnu referentiem izteikties. Tāpēc Mārtiņš lūdzu no sociāldemokrātiem kā pirmais. Jā, es atkal izteikšos. Alisijas Mosko vārdā nolasīšu viņas ziņojumu. Nu, diemžēl nevaru izdzēst uh, no viņas teksta to, ko jūs jau minējāt. Šī vienošanās starp Eiropas Savienību un Vietnamu, tā ir daži pozitīvi aspekti, īpaši par uh, intelektuālu īpašumu aizsardzību, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, publisko iepirkumu, tas veicinās ekonomiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Uh, Malesija apgalvo, ka šis eh, nolīgums ir īpaši nozīmīgs trīs nākamo iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir visaptverošākais divpusējais brīvās tirniecības nolīgums, kur ir izstrādājis Eiropas Savienība ar kādu attīstī, jaunatīstības valsti. Un tas nozīmē, ka mūsu ekonomiskās intereses nekoncentrēs tikai uz tā dēvēto pirmo pasauli. Otrkārt, šī ir otrā nolīg, otrais nolīgums ar šī reģiona valsti. Tas var būt būtisks solis visam šim reģionam, lai panāktu vienošanos arī citām valstīm, kā Eiropas Unības orģināli plānoja. Un treškārt, Vietnam ir ārkārtīgi interesanta valsts. Tā ir īpaši ģeopolitiskā loma. Un šis eh, pozitīvais ratifikācijas procesa rezultāts varētu veicināt ne tikai ekonomiskās attiecības, bet arī kopīgo izpratni par vērtībām. Runāt nu, par pašu nolīgumu saturu. Šeit vēlos pateikties par sarunu vedēju komandai, taču vēl joprojām nevaram piekrist tirniecības ilgspējīgas attīstības sadaļai un Vietnams valdības gatavībai uzņemties dažus no pienākumiem. Pat ja atzīstam, ka šie jautājumi nav strikti saistīti ar pašu nolīgumu, mēs joprojām gaidām no Vietnamas institūcijām skaidrojumus par uh, to, kādēļ ir tik daudz politisko ieslodzīto šajā valstī. Mums ir jārunā, jābūt spējīgiem runāt ar saviem partneriem par šādiem jutīgiem jautājumiem, un mūsuprāt, tieši šajā jautājumā vēl ir nepieciešams rīkoties. Vēl ir jārunā par tādiem jautājumiem kā ceļa karte, ratifikācijas eh, procesam, vēl trim atlikušajiem uh, starptautiskās darba organizācijas eh, konvencijām. Otkārt pieprasām raitu progresu attiecībā uz darba tiesību noteikumu, kur ir jāprecizē arotbiedrību loma, tam visam jānotiek saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas normām un starptautisko cilvēku tiesību prasībām. Un noslēgumā uh, Vēlos pieminēt progresu par kiberdrošību un rietumu brīvībām. Šeit arī ir vēl jāveic darbs noslēgumā referent, referentu ar nepacietību gaidu turmāko sadarbību ar referentu ēnu referentiem. Paldies, un tagad došu NF ēnu eh, referentam vārdu lūdzu. Paldies, priekšētātāji, Saklancīnī kungs. Eh, tirniecības nolīguma Eiropā ir ļoti nozīmīgi to mērķis ir paplašināt mūsu ekonomikas un tāda veida tirniecības nolīgumi kā ar Vietnamu seko šim pašam mērķim. Šeit vēlos minēt to, ka mums ir ļoti rūpīgi jāpalūkojas, kas notiek saistībā ar īsa eksportu. Mēs eh, zinām, ka šeit ir paredzēta aizsardzības klauzula Mjanmai un Kambodžai. Vēl viens svarīgs aspekts, ko vēlos pieminēt, ir cilvēktiesības. Mēs jau dzirdējām, ka cilvēktiesības, to starp sieviešu tiesības un uh, bērnu tiesības ir ļoti būtiski aspekti. Un vēl trešais punkts, kas ir nozīmīgs, ir um, vides uh, standarti, tas attiecas uz pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā, uz uh, plastmas izmantošanu, par ko mums tikko nesen bija balsojums, par rezolūciju, par vienreizējas eh, izmantošanas plasmas izstrādājumu likvidēšanu Eiropā. Taču apmēram 95% no plastmasas, eh, kas nokļūst eh, pasaules okeānos un jūrās, nāk no astoņām upēm, kas atrodas Āzijā un Mekongā, ir viena no tām, un tā tek cauri Vietnamai. Mums ir īpaši uzmanība jāpievērš arī šiem vidas jautājumiem, lai novērstu to, ka turpinam tādu vai atbalstam tādu politiku, kas īsti neatbilst mūsu vidas prasībām un standartiem. Tagad mēs eh, noslēdzam nolīgumu ar kādu valstu, mums ir jānodrošina, lai šajā valstī tiktu ņemtas vērā uh, tādas normas, kuras paši sev esam uzstādījuši. Proti, vides eh, kontekstā ir jābūt iespējai kontrolēt to, kādā veidā plastmasa šajā valstī nokļūst eh, jūrā. Tie bija visi svarīgākie punkti, kurus gribēju pieminēt. Lielas paldies! Un tagad eh, no gojas Anmarī Minērs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs nodarbojamies tagad ar starptautiskās tirdzniecības nolīgumu ar Vietnamu, un šeit ir viena ļoti liela problēma, proti cilvēktiesību situācija Vietnamā. Tā bija ABS partnere, un tagad ASV plus, tā vairs netiek ņemta vērā, ņemot vērā attīstību, taču uh, brīvās tirdzniecības nolīgums uh, cilvēktiesību jautājumiem nepiešķir tik lielu nozīmību, taču tas ir ārkārtīgi sarežģīts un tam jābūt vienam no mūsu pamatprincipiem Eiropas Savienība brīvas izteikšanās iespējas, pulcēšanās tiesības, visi šie ir problemātiski jautājumi. Un tas noved arī pie tā, ka ir grūti iz, izveidot un vadīt valstī dažādas viedokļu grupas, ja nevar brīvi izteikties. Un tāpat mums ir arī bažas par to, ka šī valsts varētu kļūt par nākamo Bangladešu, par tādu valsti, kas orientējas pārsvarā uz apģērba rūpniecību. Tas būtu slikti, būtu labāk, ja šeit rūpniecība būtu daudz daudzveidīgāka. Nākamā runātāja, um, lūdzu, uh, paldies. Uh, brīvās tirniecības nolīgumi ir ļoti nozīmīgi, un es jau sazinājos ar referentu par laika grafikiem, jo būtu noderīgāk, ja arī citas komitejas varētu sniegt savus atzinumus, eh, taču laika grafiks to vienkārši nepieļauj. Un man ir žēl, ka tas ir tā. Īpaši ņemot vērā to, ka mēs pat nezinām, kad balsojums notiks padomē. Tādēļ mums ir ļoti strikts uh, grafiks, kas nav īpaši veiksmīgs risinājums. Vēlos izteikties par vienu ļoti interesantu aspektu šī nolīguma sakarā. Uh, Brīvprātīgās eh, partnerības eh, nolīguma ar Vietnamu referentes eh, vārdā vēlos palūkoties šī BTA ilgspējīgas attīstības sadaļu, jo šeit pastāv zināms savstarpīgums starp šiem abiem aspektiem. Šajā nolīgumā ir minēts, ka katrai pusē ir jāveicina tirniecības uh, veicināšana ar um, mežastrādes produktiem, kas ir iegūti ilgspējīgā uh, veidā vietējās uh, kopienās. Un mēs tiešām tagad strādājam pie šāda nolīguma, tādēļ ārkārtīgi interesanti palūkoties kā ar šo brīvprātīgās partnerības nolīgumu mēs varam panākt gadu garumā tādu situāciju, kad Vietnam var sākt eksportēt koksnes produktus uz Eiropas Savienību, ja tiek garantēts, ka tie ir iegūti likumīgā veidā. Vēlos to daudz rūpīgāk izpētīt un arī noteikti apmeklēšu šo reģionu februāra sākumā. Tad mazliet eh, par investīciju aizsardzības nolīgumu. Mana grupa uzskata, ka šis nav pareizais mirklis. Uh, ka mums ir e, jānogaida Eiropas Savienības tiesas e, nolēmums par Beļģijas prasību 2017. gadā attiecībā uz CETAS e, ICS nolīgumiem saistībā ar Eiropas Savienības līgumiem. Paldies, Kelija kungs! Paldies! Principā man iedrošināja kolēģi teiktais, līdzīgi kā nolīgums ar Singapūru. Manuprāt, Mums šeit ir plaša nākotne, principā ar Āzijas valstīm. Un daudz jautājumu jau tika pieminēti, kas rada baižas. Un esmu pārliecināts, ka laika gaitā mums izdevies panākt progresu. Taču vienlaiks mums ir jābūt pacietīgiem, jo šīs lietas vienkārši nemainās no. Uh, vienas dienas uz otru. Šeit jāņem vērā kultūras, eh, tradīcijas. Taču viens aspekts, ko vēlos pieminēt - ekonomikas uzlabošana. Cerams, eh, dod labumu visiem, vismaz vairāk cilvēkiem. Katrā gadījumā tas radītu lielāku pieprasījumu, mūsuprāt, standarts starptautiskajām cilvēktiesībām un tā tālāk ja mums ir šāds nolīgums ar Vietnāmu, ar pārskatu klauzulām, tas varētu būt iedrošinājums viņiem attiecīgi attīstīties, īpaši runāt par šiem būtiskajiem jautājumiem. Taču es nedomāju, ka mums ir jāapgalvo, ka neneslēgsim šādus nolīgumus, kamēr netiks sasniegti konkrēti mērķi. Šis ir jaunatīstības valsts, valsts, kas attīstās, tās eh, virzās pareizajā virzienā. Protams, daudzās jomās ir problēmas, taču mums ir jābūt uzmanīgiem, īpaši ņemot vērā, kas notiek pasaulē, piemēram, ASV. Ja kāda valsts eh, vairāk virzās protekcionismu virzienā, tad mums ir jābūt vadošajiem attiecībā uz atvērtību, jāsniedz eh, roka pretī tām valstīm, kas ir atvērtas ekonomiskai attīstībai, un tas, protams, gūs, dos arī labums mums. Uh, Paldies! Nākamais runātājs. Šusterkungs. Jā, sākumā vēlos teikt, ka šobrīd ratifikāciju neuzskatu par uh, saprātīgu. Nevis, nu, ne tikai tādēļ, ka panākumi gan darba tiesība, gan cilvēktiesība jomā, gan ilgspējības sadaļas uh, ievērošanas jomā, ka ar to nepietiek. Mēs jau daudz laika veltījām šai valstī. Tika rūpīgi pētīts, kad tiks parakstīti darba likumi, un tādēļ es neuzskatu, ka progress ir tiešām tik ievērojams, ka mēs tagad ar mierīgu sirdsapziņu varam atbalstīt šo nolīgumu. Un pieredze, diemžēl, liecina par to, ka saistībā ar šādiem nolīgumiem, ka tikai līdz ratifikācijas eh, mirklim mums ir reālas ietekmes iespējas. Mēs negribam atsevišķām valstīm sniegt tādas priekšrocības, kas eh, neatbilst konkrētiem standartiem. Manuprāt, šeit uz spēles ir likta Eiropas saimnības ticamība, un mēs nevaram mērķēt uz vērtībām balstīt tirzniecību, bet beigās tirzniecība būs tāda, uh, kas kalpos tikai naudas garam. Tas nebalstās uz vērtībām, un kā jau minēju, šeit nav runa par pilnīgu attīst, ekonomisko attiecību iznīcināšanu Vietnamu. Nē, bet ja mē, šī valsts sagaida zināmas atvieglojumus, tad ir jāievēro zināmi standarti. Taču šobrīd nekas par to neliecina. Nav zināms arī, kad tas varētu notikt. Šeit ir, manuprāt, vēl joprojām nepieciešams zināms uh, progress, pirms mēs kaut ko ratificējam. Paldies, nākamā Karolīna. Jā, es arī domāju, ka situācija Vietnamā nav jābūt perfektai, bet taču tā ir jāuzlabojas, un šobrīd es drīzāk saskatu pretējo, proti runāju par cilvēktiesībām vai labāku viedokļu paušanas eh, brīvību vai sieviešu tiesībām. Šeit situācija tikai pasliktinās, un es nedomāju, ka tirniecība atrasinās visu. Uh, Taču mums ir nepieciešama kaut kāda pamatprincipi. Tagad sarunas jau tiek vestas tik ilgi, trialogu par darba likumiem vēl joprojām netiek paredzēts. Nezinu, kādas ir Vietnams ambīcijas, taču, manuprāt, tā bija pietiekams laiks, lai uzsākt nopietnus soļus. Un, protams, ka mums ir nepieciešama arī instrumenti, lai aizsargātu mūsu cilvēktiesības, darba tiesības, vides tiesības, un šeit neko attiecīgi nesaskatu. Es uzskatu, ka mums ir jāpieprasa vairāk, un tiklīdz kā mēs noslēgsim nolīgumu, tad vairs iespējas izdarīt spiedienu mums nebūs. Es domāju, ka Vietnamai jārīkojas daudz ambiciozāk, nopietni jāparāda, ka ir interesēti panākt uzlabojums visās šajās jomās, sākot no starptautiskās darba organizācijas darba normām līdz pat cilvēktiesībām. Es domāju, ka mums dialogs ir jāturpina, taču ir vēl jānogaida. Uh, pirms ratificējam, jo šobrīd situācija vēl nav akceptējama, un tiklīdz kā tiks panākta ratificēšana, mums būs ļoti maz iespēja kaut ko ietekmēt, kā tas ir zināms. Tādēļ mums daudz rūpīgāk jāpaseko šim procesam un jāgaida lielāka panākumi. Džūna, lūdzu. Paldies. Um, vēlos Joakim un Karolīnai piebalsoties un uzsvērt Deivida teikto Alesijas vārdā. Uh, Proti, ka ir nepieciešami skaidri standārti un ceļa karta par cilvēktiesībām pirms tiek ratificēti šie nolīgumi. Katrā gadījumā uzklausīšana, kas mums notika komitejā pirms pāris mēnešiem, mani nepārliecināja. Šeit mēs dzirdējām Vietnamas ministru skaidri sakām to, ka viņš nesaskat nekādu sasaisti starp tirzniecības nolīgumu un cilvēktiesībām. Un, nu, manuprāt, uz vērtībām balstīta tirniecības politika nozīmē, ka pastāv šāda cieša saiste eh, starp uh, eh, tirniecību, ilgspējīgu attīstību un cilvēktiesībām. Un viss tas kopā, plus vēl ziņojumi no ļoti uzticamām cilvēktiesība organizācijām starptautiskā līmenī par to, ka valstī notiek nu, tiek vairāk, arvien vairāk apspiesti cilvēktiesību darba tiesību aktīvisti, organizācijas. Mums ir eh, jāsaskat kaut kādas labās gribas izpausmes no mūsu tirniecības partneri, jāredz panākumi saistībā ar eh, dažādu brīvību ievērošanu. Lietumā ir ļoti daudz politisko eh, un sirdsapziņas dēļ ieslodzīto, kā to liecina Amnesty International un citas organizācijas. Uh, Un pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā mums bija ārkārtas debates un ārkārtas rezolūcija, kas guva plašu atbalstu balsojumā attiecībā uz situāciju Vietnamā saistībā ar cilvēktiesību aktīvistiem. Ņemot vērā visu šo kontekstu un to, ko kolēģi jau minēja, ir nepieciešama augsti standarti cilvēku tiesību jomā, darba tiesību jomā, investīciju aizsardzības jomā, taču gribu uzdot šādu jautājumu komisijai. Novembrī Eiropas parlaments skaidrus niedza signālu, ka gribam redzēt kaut kādu rīcību pirms tiek ratificēt šie nolīgumi parlamentā. Tādēļ es ļoti skaidri gribu dzirdēt no komisijas puses, ko komisija dara, uh, lai ņemtu vērā parlamenta paustās bāžas attiecīgajā novembra rezolūcijā, un kas ir ieplānots, lai nodrošinātu to, ka bāžas par STO konvenciju, cilvēktiesību konvencijām un klimatu Vietnamā, ka viss šie jautājumus kaut kas tiek darīts, pirms mēs noslēdzam šo nolīgumu. Paldies! Uh, komisija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Akvēsnieku kungs. Runāšu ļoti īsi eh, par eh, cilvēku tiesību un pamatbrīvību situāciju. Gribu norādīt, ka ANO Vietnama nekad nav bijusi melnajā sarakstā, ko sastāda ANO cilvēku tiesību komiteja. Uh, Tātad šai sarakstā ir tās valsts, kur ir sistemātiski un rupji cilvēku tiesību pārkāpumi. Arī nekad nav pieņēmts ANO rezolūcijas nosodot cilvēku tiesību pārkāpumus Vietnamā vai pamat, ties, pamat brīvību pārkāpumus. Uh, Situācija, protams, nav ideāla, bet tā tas ir uh, arī citās valstīs, tā skaitā Eiropas Savienībā, kur arī nevar uzskatīt, ka pastāv uh, ideāla situācija. Runājot par darba tiesību normām, uh, šie jautājumi tiek apspriesti uh, Vietnamas parlamentā un notiek cieša sadarbība ar Startautisko darba organizāciju. Runājot par uh, Startautiskās darba organizācijas pamata konvencijām, uh, Vietnama jau ir pievienojusies piecām no astoņām pamat konvencijām. Un attiecībā uz trim konvencijām, kam Vietnama vēl nav pievienojusies, mums jau ir izstrādāta ceļa karte, eh, kā nodrošināt pievienošanos minētajām konvencijām. Tas ir tātad konvencija par koplīgumu slēgšana tiks iesniegta Nacionālajai asamblējai maijā vai oktobrī nākamgad par piespiedu darba atcelšanu tiks iesniegta nākamā gada oktobrī uh, Nacionālajai asamblējai un uh, konvencija par uh, biedrošanās brīvību tiks iesniegta Nacionālā asamblējā 2020. gadā. Runājot par dialogu ar Eiropas Savienību par cilvēku tiesību jautājumiem, jūs uh, esat informēti, ka uh, Vietnama ir parakstījusi atbilstošu dokumentu un uh, Eh, šis eh, cilvēku tiesību dialogs notiek katru gadu. Sanāksmes notiek pārmaiņas Briselē vai Hanojā. Un arī eh, nākamā sanāksme ir paredzēta Brisele. Vietnamas dia, delegācija ir gatava iesaistīties dialogā ar visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri interesēs par cilvēku tiesību situāciju Vietnamā ir arī izveidots mekānisms, lai uh, īstenotu pasākumus, un ir izveidotas četras apakškomitejas. Viena no tām uh, strādā pie uh, tiesiskuma, labās pārvaldības un cilvēktiesību jautājumiem. Tiek izstrādāti tehniskās sadarbības projekti starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Tas liecina par to, ka Vietnama uzskata, ka cilvēktiesības ir ļoti svarīgas, un mēs īstenojam tehnisku sadarbību ar Eiropas Savienību cilvēktiesību un pamatbrīvību jautājumos. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Mēs īsti pārstāvim. Nāc, sanāc. Paldies, priekšsādātāji, pateicos par to, ka šis jautājums ir iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā. Pateicos visiem, kuri piedalījās debatēs un arī uh, referentam par rekomendācijas projektu. Mūsu sarunas tika uzsāktas ar Vietnam 2012. gadā uh, asociācijas nolīgumu uh, noslēgšanas ietveros ar ASEAN uh, valstīm. Uh, Vietnama ir cieši sadarbības partneris sociāla-ekonomiskā ziņā. Mums ir cieša sadarbība kopš 2000, 2990. gada, kad Eiropas kopiena uh, nodibināja diplomātiskās attiecības ar Vietnamu, kad eh, tika parakstīts asociācijas nolīgums, tika iedibināts ilgtermiņa eh, partnerība. Šobrīd eh, brīvās tirzniecības nolīgums padziļinās šo partnerību, veicinās tirzniecību un investīcijas starp abām pusēm. Uh, Brīvās eh, tirsniedzības nolīgums stiprinās mūsu klātbūtni Azijas valstīs. Mums ir eh, jau noslēgts šāds līgums un stājies spēkā ar Koreju. Arī uh, ir noslēgti līgumi ar Japānu un Singapūru. Un tas ir solis uz priekšu uh, uz. Uh, ES ASEAN nolīgumu, un tas būtu labs atsauces pirms uh, e, vedot sarunas ar e, citām lielām e, ASEAN uh, valstīm un šāds nolīgums mūs nostādītu vienlīdzīgā situācijā ar tiem investoriem, kas ir jau noslēguši šāds līgums kā Indija, Japāna, Koreja, Austrālija un arī šā. Tas arī tad, tad gada beigās tiks noslēgts CTPT un, kā jau es norādīju, uh, Brīvās tirzniecības nolīgums ir vissvērienīgākais un visaptverošākais, kādu ēs ir uh, noslēgusi ar attīstības valstī vēlos uzsvērt, ka šeit ir runa gan par piekļuvi tirgumu un atbilstošiem noteikumiem, un ir, mēs runājam arī par vērtību. Ir normas par tirzniecību un ilgspējīgu attīstību, par darba tiesībām, un šādas pašas normas ir iekļauts arī nolīgumos ar attīstītām valstīm, kā Japāna un Singapūra. Ir paredzēts atcelt praktiski visus tarifus divpusējām, divpusējai tirzniecībai un arī uh, eksporta nodevas. Ir paredzēts aizsargāt mūsu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Vietnama arī atvērs Uh, savu uh, publiskā iepirkuma tirgu uh, Eiropas Savienības uzņēmumiem un arī ievērojami uzlabosies piekļuve pakalpojumu sektoram. Komisija ir iesniegus pēc iespējas ātri šo nolīgumu padomēji un parlamentam. Mēs uh, Mm, noslēdzam šīs sarunas, bet mums ir uh, uh, šis nolīgums uh, sadalīts divās daļās. 17. oktobrī komisija apstiprināja savu priekšlikumu un 12. novembrī visas valodu versijas tika iesniegts padomē. Un šeit arhitektūra ir tāda pati kā nolīgumam ar Singapūru. Uh, Un līdzīgi kā ar Singapūru, šie atsevišķie nolīgumi tiks iesniegti kopā padomē ratifikācijai un uh, parlamentam paralēli ir jāsniedz savu piekrišanu. Uh, šobrīd uh, padomes juristi strādā ar šo nolīgumu un vienlaikus arī dalību valstu juristi. Tātad drīz mums būs pieejamas pārbaudītas un apstiprinātas visas valodu versijas, kas būs gatavas parakstīšanai. Daudz tika runāts par cilvēktiesībām un darba tiesībām. Es uh, gribu izteikt savas pārdomas. Tad mums ir darīšana ar attīstības valstīm, kā Uh, Vietnama, tātad mums ir alternatīvas. Vai nu mēs sadarbojamies un vai arī uh, viņus iegrūžam izolācijā. Mēs esam jau ilgus gadus uzsākuši dialogu par uh, cilvēku tiesību jautājumiem, un mēs redzam uh, reālu progresu šai valstī, īpaši sociāla-ekonomiskajā jomā, protams, demokrātijas cilvēku tiesību uh, jautājumus vēl ir uh, jārisina. Mēs varam, varētu tos risināt arī atsevišķi, bet mēs uh, esam izvēlējušies holistisku pieeju, izmantojot virkni instrumentu. Mēs apņēmušies panākt cilvēktiesību situācijas uzlabojumus dialogā ar Vietnamu. Tas ir viens no pamata uh, akmeņiem partnerības un sadarbības nolīgumā, un demokrātija, uh, cilvēku tiesības un tiesiskums ir uh, ļoti svarīgs elements mūsu attiecībās. Es jau pieminēju cilvēku tiesību dialogu Uh, pēdējo uh, gadu desmit laikā esam atbalstījuši vairākas programmas, lai stiprinātu demokrātiju, cilvēktiesības, pilsoniskās sabiedrības, organizācijas un norošināt tiesiskumu visiem. Un šis uh, nolīgums do, nodrošinās vēl papildu mehānismu un iespējas sadarboties ar Vietnamu un tas būs vēl papildu svarīgs instruments, lai panāktu progresu cilvēka un darba tiesību jomā Vietnamā. Un visbeidzot, runājot par darba tiesībām, kā es teicu, mums ir uh, uh stabila TSD nodaļa. Un, eh, protams, eh, ekonomiska attīstība nevar notikt uz eh, darba tiesību, vidas aizsardzību un sociālā progresa rēķina. Un ir svarīgi virzīties uz starptautiskās darba organizācijas konvenciju ratifikāciju. Un ir Mēs atbalstam uh, vēl neratificēto konvenciju ratifikāciju. Vēstniekums runāja par plānu, kā tas ir uh, paredzēts. Mēs arī uh, runājām ar ministru Tvanu, minot to, ka vēl nav visas konvencijas ratificētas. Tāpat mēs sekojam tam, kā notiks darba kodeksa uh, Uh, grozījumi un uh, sekosim šiem jautājumiem arī nākotnē. Paldies. Nākamais uh, runātājs Kambelkungs. Jā, es to visu, kas izskatēja debatēs atzīmē, nodošo informāciju Zahrodilu kungam. Es gribu teikt, tā, ka mums ir jāizturas taisnīgi pret uh, Vietnamu un jāvirzās uz priekšu par spīti atsevišķiem iebildumiem. Priekšstādātājs, jā, tagad viss ir uz galda jums, un tagad arī uh, Vietnamas valdība vērsās pie parlamenta ar skaidru lūgumu, un mēs arī uh, to visu ņemot vērā uh, balsosim vēlāk, jā. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 15. janvāris pulkstens 6. Tā kā jums Ziemassvētku brīvdienās vēl ir laiks pārdomām. Nākamais punkts ir Vietnamas tātad investīciju aizsardzības nolīgums uh, ar Vietnamu. jau ievadā uh, daži kolēģi norunā, runāja par šiem jautājumiem un runāja arī uh, par Singapūru un šiem jautājumiem. Ja nu kāds vienīgi ļoti uzstātu, tad es uh, vēlētos noslēgt arī šīs debates. Grozījuma iesniegšanas termiņš arī ir tas pats - 15. janvāris, 6. pēcpusdienā. Līdz ar to tagad nākamais darba kārtības punkts, citi jautājumi. Visi ir informēti. par uh, Ziemassvētku eglīti, deputātu kafēnīcā un par to, ka mums notiks ārkārtas sanāksme 10. decembrī Strasbūrā, jums ir daži steidzami balsojumi. Līdz ar to viss sēde beigusies.